Uh, right, good morning everybody. Um, I was uh, delaying the start. Labi. Labrīt, kolēģi. Es nedaudz gribēju nogaidīt, varbūt ieradīsies arī citi um, ēnu referenti, bet tomēr, nu, būs jāsāk. Sākumā vēlētos pieņemt darba kārtību. Neredzu, ka būtu kādi iebildumi, tādēļ uzskatām darba kārtību par pieņemtu. Priekšsēdētāji nav paziņojumi, un tas nozīmē, ka varam pāriet pie trešā darba kārtības punkta, kas ir atbilstīgi noturīgu un drošu Eiropas pensiju sistēmu veidošana. Atzinuma sagatavotājs šeit ir Kutas kungs, un šeit ir nedaudz notikusi kompetenču pārklāšanās vai sadursme par šo jautājumu. šeit uh, atbildīgā komiteja ir nodarbinātības komiteja, to nolēma priekšsēdētāju konferencē, bet, nu, varētu teikt, šis jautājums tehniski ir mūsu kompetencē tomēr. Mūsu kompetencē ir 2, 5, 10, 11 un 12 jautājumi, un kopējā kompetence ir 6, 7, 9 un 14 jautājums, un uh, atzinumā, tātad skatīsim, atzinumā tiks skatīti šie jautājumi, kas ir ekon, uh, uh, ekskluzīvajā kompetencē un biedriem vajadzētu zināt, ka tie grozījumi, kas būs nodarb attiecībā uz nodarbinātības komitejas kompetencē esošiem jautājumiem, tie netiks ņemti vērā. Tādēļ, ja jums ir kādi grozījumi par šiem jautājumiem, es ieteiktu tos tieši ieteikt nodarbinātības komitejā. Nu, tas ir patiesībā vienīgais veids, kā šo problēmu varam atrisināt. Un es domāju, ka arī attiecībā uz otru jautājumu daļu darīsim tāpat. Un tagad dod vārdu jums. Paldies, priekšsēdētāji! Nu, sākumā bija cerējis, ka situācija tomēr neizvērsīsies šāda, bet mēs esam nu, jau diskutējuši ar Nodarbinātības komitejas referenti, un viņa man apsolīja, ka mums būs ļoti laba sadarbība. Tā tad nebūs tāda situācija, ka mūsu grozījumi tiktu ignorēti par jautājumiem, kas ir viņu kompetencē. Un kas attiecas uz pašu atzinumu, kā jau pareizi tika atzīmēts, tad būtu neiespējami runāt par ideālu pensiju sistēmu Eiropas līmenī, kas būtu perfekta visiem. Mums jāņem vērā valstu iezīmes, uh, runājot par pensiju jautājumiem. Tomēr ir vairāki svarīgi aspekti saistībā ar pensijām, kur Eiropas Savienībai būtu jāspēlē spēcīga loma. Tā ir elastība, darba spēka mobilitāte, informācijas aprite, maksātspējas noteikumi un arī Eiropas uh, statistikas uzlabošana. Turklāt mums ir arī pensiju ietvers jau Eiropas līmenī, kur ir uh, iekļautas plašās e- ekonomikas vadlīnijas, kas nodrošina valsts finanšu stabilitāti. Tajā skaitā dalībvalstu iesaiste šajā procesā, samazinot valsts parādu, samazinot izmaksas saistībā ar sabiedrības novecošanos un tēriņiem. Dalībvalstīm ir jāreformē sava pensiju sistēma ar atklāto koordinācijas metodi. Un tā kā tas ir um, likumdošanas instruments. Šeit vajadzētu nodrošināt dalību valstu labās prakses apmaiņu un saistībā ar, tas jādara saistībā ar reformām, kas ir uzsāktas. Dalību valstīm ir labāk jāiekļauj Eiropas Savienības dimensija savā politikā, lai nodrošinātu iekšējā tirgus darbību un uh, nodrošinātu darba spēka apriti. Arī stabilitātes un izaugsmas pakts ir saistīts ar pensiju jautājumu, jo tur ir izklāstīti ilgter, ilgtermiņa un vidustermiņa mērķi. Mērķis ir īstenot stabilitātes un attīstības paktu, uh, nodrošināt re sociālās reformas sociālā sistēmā, pārliecinoties, ka dalībvalstis to veids, tajā pašā laikā nodrošinot uh, ilgtspējīgu un stabilu pensiju sistēmu. Es aicināju, lai komisija veicinātu sistēmu, kurā tiktu ņemtas vērā pilnās pensiju reformas izmaksas, kad tiek uzsākta, uzsāks lēmuma process par pārmērīgu deficīta procedūru. Zaļais grāma, zaļā grāmatā ir iekļa, iekļauti tie lielie izaicinājumi, ar ko mums jāsaskarās. Demokrāti, eh, demografiskais izaicinājums, kas nozīmē, ka līdz 2060. gadam uh, pen, pen, tātad pensionāru skaits dubultosies un viens no trim iedzīvotājiem būs pensionārs. Kā arī jāņem vērā ekonomiskās krīzes radītās sekas. Lai nodrošinātu pienācīgas un ilgspējīgas pensijas, mums vajadzētu panākt līdzsvaru starp šiem diviem aspektiem. Ir nepieciešamība arī rast citus finansējuma avotus fi, pensiju finansēšanai, uh, tajā skaitā ne tikai nodokļus, bet arī palielinātas iemaksas pensiju fondā. Tajā pašā laikā mums jāpārliecinās, lai mēs neapdraudētu sociālo ilgspējību, ilgspējību pensijām. Ikvienam pensionāram ir tiesības uz pienācīgu pensiju, un pensiju reformas ir nepieciešamas, ņemot vērā demogrāfisko sabiedrības novecošanos, kā arī ekonomisko krīzi bet reformas pirmajam mērķim būtu jābūt nodrošināt pienācīgas um, pienācījies pensiju vecuma, pensijas vecuma ieņēmumus visiem. Protams, mums uh, jādefinē šis uh, pienācīgais ieņēmums pensijas vecumā, jo vainu pensijas ir ļoti zemas un uh, ilgtermiņā tas nedarbosies. Turklāt arī pensijas vecuma paaugstināšana nav tāds pasākums, kas nesīs brīnumus. Mūsuprāt, to var darīt tikai tad, ja tas ir sasaistīts ar paredzamo dzīves ilgumu. Bet, ņemot arī vērā Eiropa 2020 stratēģijas vadlīnijas, mums būtu jāatbalsta darba vietu radīšana Eiropas Savienības līmenī, un tas ir jādara vispirms. Pirms mēs a, aicinām cilvēkus ilgāk strādāt augstāks pensijas vecuma līmenis ir labs veids, kā nodrošināt uz uh, valsts finansēm balstītu pensiju schēmu. Bet no otras puses pensijas ir tikai viens no veidiem, kā nodrošināt ilgspējību valsts finansēs. Šeit mums nepieciešams arī samazināt kopējo parādu līmeni, gan uh, valsts, tātad, lai gan valsts sektors, gan arī privātais sektors varētu būt ilgspējīgs ilgtermiņā. Uh, No otras puses, izaugsmē Eiropas līmenī vajadzētu nozīmēt godīgu um, labumu sadali. Un tādējādi mums jā, jānodrošina arī godīgums Eiropas Savienības politikā. Es uzskatu, ka pensionāri ir ne tikai mazaizsargātā, mazaizsargāta sabiedrības grupa, bet viņi arī pārstāv iedzīvotāju grupu, kas bieži vien ir valdības rokās, un valdība pieņem lēmumu, kad vien nepieciešams samazināt pensiju, tad, kad ir pārlieku liels deficīts. Šīs problēmas uh, ir ļoti ilgs, ilgi uh, novērojams da vairākās dalību valstīs, jo īpaši attiecībā uz vecākām sievietēm. Mums ir jārunā ne tikai par ienākumu sadalu starp uh, paudzēm, bet arī vienas paudzes ietvaros. Mums jādomā par nākotnes uh, iedzīvotājiem, kuriem jāgarantē pienācīga, pienācīgs pensiju apjoms. Uh, godīga finansējuma sadala ir būtiska, lai nodrošinātu ilgspējīgu pensiju sistēmu, bet uh, visām pensiju sistēmām ir jābūt ar mērķi samazināt kopējo nabadzības līmeni. Privātās pensijas schēmas arī tām jābūt pienācīgi lielai lomai pensiju kontekstā, jo īpaši jārunā par tām schēmām, par kurām var vienoties visi sociālie partneri, darba devēji, un tām ir jābalstās uz vienlīdzīgas attieksmes principiem. Mēs varam panākt pienācīgu pensiju līmeni ar uh, daudzpusīgu pieeju. Cilvēkiem ir jābūt iespēja panākties uz, paļauties uz pienācīgiem ieņēmumiem arī pensiju, uh, pensionēšanas vecuma laikā. Un tieši tādēļ, manuprāt, uh, Eiropas apdrošināšanas un darba pensijas iestādēji būtu jāspēlē uh, pienācīga loma nodrošinot pensiju fondu pietiekamību nākotnē. Nobeigumā jūs pieminējāt jautājumus, kas, uz kuriem mums būtu jāatbild. Nu, kā jau minēju, tad, manuprāt, būs ļoti laba sadarbība ar nodarbinātības komiteju, bet, lai efektīvi varētu strādāt, manuprāt, mums vajadzētu būt soli priekšā, jo mums laicīgi ir jānosūta atzinums arī viņiem. Un gribētu pateikties arī kolēģiem par ieguldījumu atzinuma tapšanā un ar prieku uzzināšu kolēģi domas par atzinumu. Paldies! Paldies! Jā, man patiešām prieks, ka jums ir labas attiecības ar otru referenti, bet gribētu tikai atgādināt, ka savā paziņojumā tātad minēju tās lietas, ko bija minējis otras komitejas priekšsēdētājs. Un beigu beigās tas būs priekšsēdētāja rokās pieņemt grozījumus vai nē. Tādēļ, ja būs tāda situācija, ka vajadzētu iesniegt tos, varbūt tomēr vajadzētu gatavoties. Vai ir ēnu referenti ieradušies? Pīter, domāju, ka esi šeit. Vulfs, arī Viki. Labi, Danota, varbūt uh, došu tev vispirms vārdu, tu esi pirmā manā sarakstā. Paldies, priekšsēdētāji! Jāsaka, bija patiešām liels prieks uh, redzēt zaļās grāmatas iznākšanu. Mēs patiešām novērtējam šo komisijas darbu. Šis dokuments mums ļaus uzsākt diskusijas saistībā ar um, šiem ļoti būtiskajiem pensiju sistēmas jautājumiem. Manuprāt, šīs diskusijas būtu uh, jāuztver uh, kā nepieciešamība arī uzlabot iekšējā tirgus darbību. Bet tajā pašā laikā mums jāņem vērā arī finanšu un ekonomikas krīze, pārliecīgs valsts parāds, budžeta deficīts, un šie jautājumi ir jāskatās demogrāfisko Eiropas uh, izmaiņu uh, kontekstā un jā, jāpievērš uzmanība solidaritātei ar turmākajām paudzēm. Uh, Un mums vajadzētu ņemt arī vērā jauno finanšu uzraudzības arhitektūru, kurai vajadzētu mūs aizsargāt no sistēmas riskiem. Turklāt mums jā, jāpievērš uzmanība arī metodiem, kā ekonomika tiek um, pārvaldīta Eiropas līmenī. Un domājot par pensijām, mums jāņem vērā arī subsidaritātes princips. Referents jau to uzsvēra Pensijas tā tad ir dalība valstu kompetencē, un to mums vajadzētu paturēt prātā. Mums arī jāpatur prātā, ka finanšu sistēmas lielā mērā atšķiras dalā, dažādās dalībvalstīs, un tās ir ļoti grūti salīdzināt. Tādēļ šajā kontekstā vēlētos pieminēt uh, vēstuli, ko parakstīja deviņas valsts - Rumānija, Slovākija, Zviedrija, Polija, Ungārija un citas valstis, kas um, tātad uh, šobrīd cieš no ļoti lielām izmaksām saistībā ar pensiju reformām. Un tajā tas veids, kā tiek aprēķināts valsts parāds un um, budžeta deficīts, uh, liek tām ciest uh, milzīgas uh, izmaksas, um, un uh, šeit uh, jāņem vērā arī eirozonas darbība. Runājot par atzinumu kopumā, gribētu uzsvērt, kā referents ir jo īpaši pievērs uzmanību jautājumam, kā pensiju sistēmām vajadzētu būt ar mērķi nodrošināt pienācīgus ieņēmumus. Tas ir ļoti svarīgi iedzīvotājiem, bet mums jāpatur prātā arī tas, ka pensiju sistēmas ir ļoti dažādas un arī dzīves līmenis ir ļoti atšķirīgs, tādēļ būs ļoti grūti noteikt, kāda ir pienācīga pensija Eiropas līmenī. Un, manuprāt, tas ir arī pretrunā ar subsidaritātes principu. Tādēļ, palūkojoties uz pensiju sistēmu mērķiem, mums sākumā vajadzētu atcerēties to, ka, lai mēs nodrošinātu pienācīgus ieņēmumus, mums ir jāpanāk sistēmas stabilitāte un drošība, un kas attiecas uz pensijas vecumu paaugstināšanu, arī to referenci jau minēja. Sākumā mums vajadzētu pārliecināties, lai likumīgais uh, pensijas, uh, pensionēšanās vecums būtu um, tātad tuvs reālajam pensionēšanās vecumam. Mums nepieciešams arī nodrošināt apmācības vecākiem uh, darbiniekiem un pienācīgu veselības aprūpi gados vecākiem darbiniekiem, lai darbinieki vēlētos ilgāk saglabāt savu darba vietu un kas saistības ar tresta fondiem pensiju sistēmu kontekstā, tad šķiet, ka šeit uh, direktīva ir saskārsies ar problēmām attiecībā uz transponēšanu. Un ir arī dažas uh, neskaidras definīcijas, ir uh, arī tiesiskā neskaidrība, ko dalībvalsts ir pieminējušas. Mums, protams, ka ir jāuzrauga direktīvas īstenošana dalībvalstīs, un, ja nepieciešams, mums būtu jāizstrādā varlīnijas, lai dalībvalstīm būtu vieglāk uh, uh, interpretēt direktīvu. Manuprāt, Pār, uh, manuprāt, vajadzētu varbūt domāt arī par pārskatīšanu direktīvai. Un kas attiecas uz pensiju fondu maksātspēju un um, darba devēju maksātspēju, tad uz šiem jautājumiem būtu jālūkojas ne tikai jaunās sistēmas kontekstā, tā tad maksāt nespēja divi, kas stāsies spēkā pēc 2012. gada, un tas nozīmē, ka šobrīd vēl īsti nezinām, kā sistēma darbosies. Un mums arī jādomā par jauni, jaunizveidoto Eiropas uzraudzības iestādi. Protams, ka arī tai būtu jāiesaistās šajās darbībās. Mums jābūt ļoti uzmanīgiem par maksātspēja divi principu pārnesi, lai tajos tiktu iekļauti arī pensiju fondi. Uh, jo mums tur jā, jādomā tomēr arī par nu, um, apdrošināšanas sektoru un pensiju fondiem ir sava specifika. Ir cilvēki, kas uzskata, ka pensiju fondiem vajadzētu būt pilnīgi citai maksātspējas sistēmai un uh, ka direktīvas, tie, to iekļaušana direktīvā to uh, nevajadzētu uzreiz darīt un būtu jābūt arī ietekmes izvērtējumam. Paldies!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 Tekskungs to dara, bet patreiz viņš ir Meksikā delegācijas sastāvā un tādēļ viņš lūdz mani uzstāties viņa vārdā. Nu, es mēģināšu uh, jums paust viņa domas par šo tēmu un es ceru, ka man tas izdosies pēc iespējas precīzāk. Es domāju, mēs visi esam viensprātis par to, ka jautājums par pensiju sistēmām un to pārskatīšanu ir uh, svarīgs sociālās politikas kontekstā kontekstā vēl jau vairāk tādēļ, ka lielākā daļa no valstīm patreiz um, cenšas nodrošināt to, lai sistēma būtu ilgtspējīga nākotnē, un mēs esam redzējuši arī sabiedrības protestus pret šādiem mēģinājumiem. Um, mums uh, ir viena liela problēma - demografiskās pārmaiņas, un tādēļ mums ir arī jāmaina šī sistēma. Tomēr mūsu rīcībā ir arvien mazāk un mazāk um, šīs finansiālās manevrēšanas spējas. Dirks Deks ierosina sekojošo. Patreizējai sistēmai ir nepieciešama tāda būtiska uzlabošana, ja mēs gribam, lai mums būtu ilgtspējīga pensiju sistēma. Vispirms ir jāraugās, lai tiek nodrošināta ekonomikas izaugsme, un šī kom, šajā komitejā mēs jau labu laiku galvenokārt strādājam pie tā, lai pieņemtu likumdošanu, kas regulētu finanšu tirgus. No vienas puses tas, protams, ir nepieciešams, bet, ja mēs paraugāmies uz to visu plašākā perspektīvā, tad mēs redzam, ka patiesībā mēs ierobežojam izaugsmu, kas mums ir nepieciešama. Es domāju, mums ir jāsaprot, ja mēs nepanāksim šo ekonomikas izaugsmu tuvākajos gados, tad būs arvien grūtāk un pat neiespējami pārveidot pensiju sistēmu struktūru. Tā kā mums ir nepieciešams kaut kas, lai mēs varētu nodrošināt veselīgas publiskās finanses. Protams, tālāk domājot par demografiskajām pārmaiņām, cilvēkiem būs jāstrādā ilgāk, vai tie būtu 65 vai 67 gadi. Protams, par to lēms dalībvalsts, jo viss ir atkarīgs no demografiskās situācijas katrā konkrētajā dalībvalstī, bet, piemēram, Zviedri uzskata, ka mēs neesam pietiekami solidāri, ja pasakām, ka uh, pensionēšanās vecumam ir jābūt 60 vai 62. Viņiem tagad tas jau ir 67 gadi, un viņi ir iecerējuši to pacelt līdz 69 gadiem. Tā kā patiesībā viņiem nāk smieklu par um, diskusijām uh, citās valstīs. Tālāk Iepriekšējais runātājs jau norādīja uz jautājumu par to, kā pareizi aprēķināt reālo kopējo valsts parādu un vai tās saistības, kas attiecās uz pensiju sistēmu un civildienestu, tiek iekļaut šajos aprēķinos vai nē šī pieeja dažādās valstīs ir atšķirīga. Eh, Vācijā šķiet situācija ir salīdzinoši, es uzsveru salīdzinoši eh, laba, un tomēr situācija Vācijā arī ir pavisam citādāk, ja mēs, piemēram, paraugāmies uz pensiju fondu rezervēm un eh, citām saistību rezervēm, tad tās ir pietiekamas. Es domāju, ka mums ir nepieciešama skaidra uh, sistēma Un ja mēs eh, gribam eh, būt nopietni attiecībā uz Monti ziņojumā iekļautajiem priekšlikumiem, tad ir jāsaprot, vai mēs tiešām eh, esam gatavi tiekties uz šo vienoto Eiropas darba tirgu. Un ja tā, ja tas patiešām ir vienotais Eiropas darba tirgus, tad rodas jautājums par pensiju pārnese. Parlaments šodien ir pateicis, ka šī pārnese ir jānoraida. Tas ir, ka cilvēkiem nav dotas tiesības pārnest savus pensiju tiesības no vienas valsts uz otru, bet tad mums ir jāapzinās, kādā veidā tas ierobežo darbu tirgu. Un vajadzētu paraudzīties, vai šis papildus eh, sloks nozīmē to, ka darba devējiem būtu mazāka ieinteresētība piešķirt pensiju tiesības saviem darbņēmējiem. Tikai tādēļ vien, ka tas varētu būt saistīts ar vēlākām grūtībām attiecībā uz eh, pensiju pārnese. Gandrīz visās dalībvalstīs mums darbojas eh, pensiju sistēma, kas pamatojas uz trim pilāriem. Tātad ir valsts pensija, tad ir otrais pensiju līmenis un ir privātais pensiju eh, pilārs. Un šī pilāra sistēma ir atšķirīga dažādās dalībvalstīs. Un ja mēs paskatāmies uz definīciju, tad nevienmēr šie trīs pilāri ir identiski, un līdz ar to sistēmas arī nav salīdzināmas un tik viegli pārnesams. Ja mēs gribam nodrošināt vismaz minimālo harmonizācijas līmeni Eiropā, tad es domāju, mums ir jāpārdomā eh, šīs definīcijas un tās būtu jānoprecesē. Iepriekšējā runātāja pieminēja jautājumu par to, kā salīdzināt uh, apdrošināšanas iemaksas un uh, valstu pensiju sistēmas. Solvencija uh, viens spēra tikai pirmo soli, bet Solvencija divi direktīva jau nozīmē būtiskus soļus uz priekšu un arī būtiskas izmaiņas. Es domāju, ka nepārprotam ir skaidrs, ja mēs pārņemam Solvency 2 normas, kas attiecās uz apdrošināšanas sistēmu, ieskaitot arī pensiju apdrošināšanu, un kas būs obligāti saistoši tuvākajā nākotnē. Un ja mēs attiecinam to uz valsts pensiju sistēmām, kā arī uz otro pensiju līmeni, tad tas varētu radīt lielāku spiedienu uz šo sistēmu. Jautājums, vai tiešām mēs to vēlamies? vai mēs gribam pensiju sistēmu realizēšanu padarīt dārgāku darba devējiem, tādējādi samazinot stimulus eh, darba devējiem eh, nodrošināt pensijas saviem darbiniekiem. Es domāju, ka it īpaši svarīgs šis jautājums ir maziem un vidējiem uzņēmumiem, jo viņiem patreiz tiešām ir grūtības ar to. Tālāk iespēja uh, pārnest pensiju tiesības no, vien, no vienas dalību valsts uz citu dalību valsti. Es domāju, ka mums ir eh, jāizlēmj, vai šāda pieeja vispār ir realizējama, bet eh, pamatā ir jautājums par to, vai mēs spējam to finansēt, un, ja jā, tad kādā veidā mēs šo mehānismu veidosim. Es domāju, ka būtu ļoti labi, ja Eiropas Savienība tomēr sagatavotu kaut kādu praktiski realizējumu priekšlikumu šai sakarā, un tādēļ es gribētu aicināt komisiju sagatavot pienācīgu ietekmes izvērtējumu. Man šķiet, ka tie bija tātad paši galvenie punkti, ko mans kolēģis Derks Šterks gribētu pieminēt šai sakarā, un noslēgumā viņš runā par informācijas jautājumu un vēlreiz pasvītro to, cik svarīga ir adekvāta, saprotama un salīdzināma informācija, jo bez informācijas nav iespējams pieņemt kompetentus lēmumus. Daudzi no šiem jautājumiem ir aplūkoti ziņojumā un pieminēti atzinumā. Es domāju, ka arī nodarbinātības komiteja par tiem runā, bet ja mums izdosies Eiropā atrast risinājumu, tad tas, protams, ir ļoti nepieciešama un svarīgi, bet tas ir arī sarežģīti. Paldies, Viki, lūdzu. Paldies. Es piekrītu daudzām no tām lietām, kas jau šeit izskanēja, bet es ierosinu paraudzīties uz to varbūt nedaudz savādāk. Pirmā pozitīvā lieta ir tā, ka mēs visi dzīvojam ilgāk, un tas ir brīnišķīgi, un mums vajadzētu priecāties par to, jo mēs bieži sakām, lūk, demografiskās situācijas problēma, bet patiesībā tas ir iegums, tas ir labi, un man nu pat teica, ka tas bija Bismarks, kurš teica, ka pensionēšanās vecums jānosaka 65 gadu vecumā, un tas bija laikā, kad neviens tik ilgi nenodzīvoja. Tālāk eh, par komisijas jautājumu attiecībā uz eh, to, kā panākt šo augstāku, efektīvāko pensionēšanās vecumu. Protams, uz šo jautājumu dažādas dalībvalstis raudzīsies atšķirīgi, bet man šķiet, mēs nevaram uh, atļauties vienkārši šo jautājumu paslaucīt pagaldē. Jautājums ir, kā reāli veicināt to, ka cilvēki strādā ilgāk, ņemot vērā to, ka tas ir sensitīvs jautājums. Un, uh, protams, ir uh, savādāk, uh, savādāks jūsu darba iespējas, kad jums ir 25 gadi un savādāk, kad jums ir 65. Tālāk jautājums par drošību, par saviem ietaupījumiem. Tie, kas piedalījās nesenajā konferencē par tā saucamo pensiju uzkrājumu um, atšķirību, tad, protams, jo jaunākā vecumā jūs sākat krāt, tad, protams, vairāk naudas jums būs vecumdienās. Es saprotu, kas uh, notiek patreiz uh, finanšu tirgos, un es domāju, ka šo uzkrājumu saglabāšana būs liels izaicinājums, bet. Pirmkārt, mums ir jādomā par pensiju mobilitāti. No vienas puses tā ir ļoti laba lieta, bet tā ir tikai viena no lietām, ko varam darīt. Es saprotu, ka Zviedrijā un Nīderlandē ir daudz la, lielāka caurskatāmība attiecībā uz to, mm, kāda ir jūsu pensija uzkrājumi, e, cik daudz jums ir uzkrājums privātajā pensiju fondā, cik liela būs e, valsts pensija. Un mm, es domāju, ka mēs varētu šādus instrumentus dalībvalstīm piedāvāt. un mēs varētu apmainīties ar labāko pieredzi šai sakarā. Un es domāju, tas not noteikti eh, ir saistīts arī ar jautājumu par ieguldījumu drošību. Un šeit ir ļoti svarīgi, lai cilvēki būtu pārliecināti par pensiju fondu maksāt spēju. Un šis Solvency 2 regulējums šajā gadījumā ir ļoti svarīgs. Tajā pat laikā mums ir nepieciešams detalizēts ietekmes izvērtējums, pieņemot jebkuru jaunu likumdošanas aktu, jo ļoti bieži ir bijis tā, ka mēs pieņemam lēmumus, kas pēc mūsu domām nāks par labu pensiju sistēmai, bet beigās izrādās gluži pretēji. Un visbeidzot, es domāju, ka šī ir joma, kur Eiropas institūcijām būtu jārāda piemērs. Un kad mēs uh, pieprasām dalība valstīm uh, domāt par savām pensiju sistēmām, tad uh, jāpavaicā, kad pēdējo reizi Eiropas Savienība pārskatīja savu institūciju pensijas schēmas. Varbūt ir vērts to darīt atkal, lai tiešām mēs varētu rādīt labu piemēru dalību valstīm. Paldies, Paskāl, lūdzu! Jā, es gribēju atgādināt pāris um, nozīmīgas viedokļus no zaļajiem šajās debatēs. Um, mēs varam piekrist lielai daļai priekšlikumu, e, ko e, piedāvā referents konkrēti jautājums par nepieciešamību palielināt e, nodarbinātības līmeni, aktivitātes līmeni, lai varētu labāk finansēt pensijas. Un es gribu pasvītrot to faktu, ka Jautājums par to, vai šis jautājums vispār jārisina Eiropas Savienībai, manuprāt, ir līdz galam neatrisināts, jo ir tik daudz dažādu atšķirīgu demografisku problēmu, citu problēmu izvēļu, kas ir atkarīgas no un attiec uz nacionālajiem izvēlēm, ka šaubos par pievienoto vērtību no Eiropas Savienības puses šajā jautājumā. Tāpat arī par citiem tematiem. Uh, mums, kur ir grūti virzīties Eiropas ziņā uz priekšu, piemēram, fiskālās, eh, fiskālie jautājumi. Un kāda ir pievienotā vērtība tam, ja mēs norādam dalību valstīm, kas tām ir jādara eh, solidaritātes un pensiju ziņā, manuprāt, tomēr nav vietā. Un, lai gan mēs esam ļoti bieži pro-eiropeiski daudzos jautājumos, tieši šajā konkrētajā jautājumā man ir grūti iedomāties, ko mēs varētu dot Eiropas ziņā. Un jautājums, kas mums rada vislielākās problēmas šajā ziņojumā, ir jautājums integrēšanai pu publiskajos eh, parādos un tās saistības, kas ir saistīts ar pensijām. Privātajā sektors, eh, ņemot vērā sadalīšanas sistēmu, ir grūti pārvaldāms. Tas nozīmē, ka nav aktīvu, kuri būtu izveidoti, un mēs nevaram transponēt eh, privātā eh, sektora loģiku uz valsts sektoru. Vēl jau vairāk, ja mēs to darīsim, tad mēs vēl vairāk apgrūtināsim valsts parādu samazināšanu. Mēs varam, protams, koriģēt tos kritērijus, kas eh, veido to kopumu, kas, eh, ar ko mēs darbojamies, bet tomēr tas viss ir eh, atkarīgs gan no fiskāliem ieņēmumiem, no atalgojuma masas, no no tik daudziem citiem jautājumiem, kas ir grūti paredzams pēc 23 gadiem, 20-30 gadiem, kas ir grūti izmērams, un ņemot vērā to faktu, ka tas varētu ļoti lielā mērā ietekmēt eh, debats par valsts parādu samazināšanu, mēs tomēr nevaram atbalstīt jūsu ziņojumā iestrādāto priekšlikumu. Paldies! Tagad mēs esam uzklausījuši ēnu referentus. Vēl ir daži runātāji palikuši Pēters Skinners, Tomas Mans, Udo Bulmans, Roberts Gobels. Pīters, sāksim ar tevi. Mums nav pārāk daudz laika, tāpēc mēģiniet izteikties maksimāli īsi. Pīter, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Kotas kungam kurš mums piedāvāja savu ziņojumu lieliskā veidā, es gribētu pasvītrot trīs punktus. Pirmkārt, Eiropa ir ar lielu lomu šeit, un mums jādomā par to, ka šīs aģentūras um, pletīsies pār. Un nevis uz līdzībām, bet uz harmonizāciju, un tas būtu pilnīgi nepiemērot. Paskatīsimies, kas notiek uh, Vācijā ar viņu uh, sistēmu. Tāpat arī apvienotie karalistē citās valstīs, kurā ir pilnīgi skaidrs, ka tie līdzekļi, kas tiek izmantot un mehānismi, kas tiek izmantot, ir pilnīgi atšķirīgi no apdrošināšanas biznesa. Un eh, runājot par maksātspēju divi jautājumiem, mums ir jābūt eh, pārliecinātiem, ka mēs turamies nostāk no šī te aizberga. Tāpēc izmantosim pensiju industriju un pensiju nosacījumus, kāda ir, un uzraudzības iespējas, kādas mums ir, un nemēģināsim izgudrot kaut ko, kas varētu sagraut sistēmu kopumā. Un vēl viens jautājums, kas tika jau pieminēts, ir eh, maksājumu un saņemšanas process, kurš, kurā mums ir jāatrodas adekvāti piemēroti maksājuma līmeņi ik vienam. Mums ir jāatrod tāds risinājums, ko cilvēki var sev atļauties, un kur organizācijas, kas strādā šajās jomās, var adekvāti arī finansēt. Taču es nedomāju, ka būtu, eh, būtu labāks risinājums eh, uzsākt politisku polemiku ar dalību valstīm. Paldies, Tomas, tad nākošais eh, runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Um, Kutas kungam par sagatavoto ziņojumu. Ku, viņš vērs uzmanību uz um, kompetences problēmu. Un eh, nodarbinātības komitejā nav tiesību runāt par atsevišķi pār sievietēm, jo tas um, ietilpst sieviešu uh, komitejas jomā. Ko lai mēs sākām cilvēciskas būtnes vai nevīriešu dzīvuma būtnes, uh, vai kā lai to raksturot, taču dažkārt mēs uh, esam uh, spiesti nodarboties ar akrobātiku vārdiskā ziņā Tālāk par saturu. Ceturtajā punktā norādīts, ka Eiropas Savienībai ir e, jābūt ar Eiropas perspektīvu. Un tad, kad mēs runājam par noturīgo raksturu, tad, kad mēs runājam par iespēju īstenot profesionāls funkcijas ārpus savas izcelsmes valsts, Tāpat par uzņēmumiem, kuri aktīvi strādā daudzās dalībvalstīs. Tas viss um, Tas viss ir ļoti būtiski tālāk par minimālo ienākumu. Es nevarētu atbalstīt šeit jūsu viedokli, vairāk ir norādījuši to faktu, ka ir nepieciešama atsauce uz uh, to, kā tas ir jānosaka atkarībā no eh, aktivitāšu eh, jomas un no reģiona. Tālāk par vairāk sis pīlāru sistēmu. Mums ir nevienlīdzīga pieredze šajā jautājumā. Kur atkarībā no katra konkrētā gadījuma šī sistēma vainu vainagojas panākumiem, Bet nevienmēr par to lēma dalība valstis, bet gan drīzāk sociālai partneri. Uh, nosūtīto strādājošo direktīvas piemērs nav pamatot, šeit nav runa par konkurences ierobežošanu, bet par aktivitāti, kura ir jāsniedz, jānodrošina ar zināmu kvalitātes nodrošinājumu. Mēs nevaram teikt, ka jautājums šeit vispār kā tāds nerodas. Arī Pēters runāja pār eh, pārnesamība. Volfs Klints arī to pieminēja. Šeit nav runa par to, ka mēs uzstādām jautājumu principā, bet par runājam par šīs pārnesamības eh, modalitātēm. Samazināt pensijā došanās vecumu zem kāda punkta, un samazinot to visai sistēmai nebūtu nekādas vairāk jēgas. Notiek sarunas starp sociālajiem partneriem, un vēstījums ir tāds, ka lietas darbojas eh, pašas par sevi dalībvalstīs, un ja Eiropa iejauksies, tas var radīt tikai, eh, tikai, eh, tikai traucējumus. Vajag respektēt dalībvalstu un sociālo partneru tiesības. Un mums ir jādomā par pensijām, kas eh, veicina uzticību kādam uzņēmumam. Papildus atalgojumam mums ir prēmija, kas eh, atalgo uzticību konkrētam uzņēmumam. Tas ir ļoti svarīgi un tam ir sava vieta Eiropas sociālajā modelī nodarbinātības eh, un ekon komitejās ir jautājumi, kuri tiek risināti ar eh, darba vietu iznīcināšanas piemēriem. Tas fakts, ka tiek uh, atbrīvots no darba gados vecāks personāls, nepieņemot vietā jaunāks personāls. Tādu piemēru ir ļoti daudz. Tie ir jautājumi, kas attiec uz dalību valstu kompetenci. Un Komisija var būt ir šeit ne, nevis pareizākā pieeja. Kolēģi, mums ir tiešām jārespektē atvēlētais laiks, vēlāk uzstāsies komisārs, un tāpēc es gribētu lūgt jūs ierobežot savus komentārus uz eh, pāris minūtēm Ildeko nākošais runātājs. Paldies, eh, priekšsēdētāji! Runājot eh, pār priekšlikumiem, manuprāt, ir nepieciešama likumdošana Eiropas Savienības līmenī, un šī problēma ir ļoti steidzama. Mums ir atšķirīgas pensijas schēmas, mums ir atšķirīgas definīcijas un noteikumi dažādās dalībvalstīs, un ja mēs vienojamies par to, ka Mēs e, saskaramies ar izaicinājumiem, ekonomisko krīzi, citām problēmām, kas ir globāla rakstura. Mums ir nepieciešama vienota direktīva un vienot spēles noteikumi. Runājot par pensiju sistēmas reformu, mums ir jāņem vērā vairāk apsvēru. Mums ir jābūt piesardzīgiem. Un pagarinoties vidēji mūža ilgumam mums nav varbūt tik daudz jādomā par to, kāda veida pensiju reformu mēs īstenojam, bet jāņem vērā vesel arī citu faktoru. Kolēģi pieminēja citus jautājumus, trīs pilārus pensiju sistēmā, un arī to, ka ir jāņem vērā izmaksas, tāpēc Es domāju, ka mums ir nepieciešama vienota likumdošana un noteikumi. Ir dalība valsts, kas piedāvā izvēles saviem pilsoņiem, piemēram, Ungārijā. Valsts parāds ir ievērojami pieaudzis, jo vairāk, jo daudz iedzīvotāji ir izvēlējušies privātās pensijas schēmas, kas ļoti dārgi izmaksā valstī, un tas pievienos vēl papildus izmaksas reformai, tāpēc pārkāpuma procedūra tika sākta pret Ungāriju. Process, kas vedina uz e, unificēšana ir ļoti lēns, tāpēc mēs aicinām pārveidot trīs pilāru sistēmu par divu pilāru sistēmu. Varbūt tā nav no vislabākā atbilde, taču mums ir jāmeklē steidzams risinājums problēmai. Mums ir ārkārtīgi liels parāds un deficīts un mēs saskaramies ar nopietniem izaicinājumiem šeit, un ir jāveic steidzami pasākumi un jānāk klājā ar diviem pilāriem triju vietā. Mums ir jāpalīdz eh, pilsoņiem palikt brīvprātīgajā pe pensiju fondā, bet tāpat arī ir jārisina jautājums par obligātiem fondiem. Un kas notiek ar to uzkrājumiem, kas, atgri, kas atstāja privātos pensiju fondus un atgriež pie valsts pensiju fondu? Kā mēs izmantosim šos fondus? Un es gribētu vērst eh, komitejas uzmanību uz vēl vienu faktu, manuprāt, ir steidzami jāicina komisijai nākt klajā ar priekšlikumu, uh, unifikācijas ziņā vai vismaz par soļu spēršanu uz šādu unificēšanu un vienotu noteikumu izstrādāšanu. Runājot par pašreizējo situāciju un praksi, es nedomāju, ka tā uh, dod iespēju lielākai pensiju tiesību um, mobilitātei. Paldies, Udo, nākošais runātājs. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Un uh, gribu apsveikt referentu par sagatavotu ziņojumu. Īsi runājot, Ungārijas piemērs parāda to, ka arī privātie fondi ir pakļauti riskiem. Un runājot par personu, kas izteicās tikko pirms manis, gribēju atgādināt to, ka e, privāto fondu sistēma nesaskārās ar pārāk lielu izaugsmi. Un jautājums jau šajā jautājumā nevajadzētu uzmanību vērst tikai uz privātajām sistēmām. Ir jāapzinās arī tas, ka valsts fondiem ir e, savi nopelni šeit. Bet tagad runājot par pārnesamības tiesībām. Parlaments aizstāvēja savu pozīciju, diemžēl nevarēja vienoties ar padomi. Un manuprāt, šī pārnesamības, šis pārnesamības pieprasījums ir pilnīgi pamatots Bet tālāk mums ir jārunā par vēl tādu būtisku jautājumu kā pensionēšanās vecums. Es domāju, ka būtu nepieciešams Eiropas līmeņa debats šajā sakarā, jo es nedomāju, ka mēs varēsim e, vienoties e, starp valstīm ir ārkārtīgi liels spiediens attiecībā uz tuvināšanos. No ņem, neņemot eh, vēl vērā dažādos eh, juridiskos nosacījumus, eh, kāda pastāv citās valstīs problēma ar to ir Vācijā, Francijā un citur, bet tomēr nevajadzētu veidot ideoloģiskas debats, ir ļoti daudz uzņēmumu. kuros nav strādājušo, kas dotu pensijā pēc 50 gadiem. un ir jāparedz citas iespējas. Un pretējā gadījumā debatas vienkārši nebūtu adekvātas pār pensionēšanās vecumu palielināšanu. Tāpat ir arī iespējami citi elastīgi risinājumi. Es gribētu nosaukt Skandināvijas piemēru. Paldies! un Roberts pēdējais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! E, Paskāls uzdev jautājumu. Kāda būtu Eiropas pievienotā vērtība šim e, e, komisijas ziņojumam? Viņam ir savu taisnību, manuprāt, nekāda. E, Pensiju sistēma attiec uz subsidiartātu, to norada arī komisija. Dalība valstis ir atbildīgas pār e, pensijām, un zaļā grāmata nekad nav apstrīdētas ne dalībvalstu prerogatīvas, ne arī e, sociālo partneru lomas. E, tas ir sākuma punkts zaļā grāmatā. Pēc tam komisija sāk jau runāt par eh, pensiju privatizēšanu, konkrēti par to, ka eh, visur jāievieš privātie eh, pensiju fondi, bet visas starptautiskās analīzes apliecina, ka Eh, privātie fondi nebūtu nedarbojas labāk nekā eh, kapitalizācijas režīma. Un tagad es gribu nocitēt eh, vēl citu avotu, kuri norādīts, ka visas pensiju sistēmas, neatkarīgi no sistēmas struktūras vai finansēšanas veida, mm, ir pakļauts novecošanās ietekmei. Tāpēc Ir pensiju fondi, kuri pēdējo gadu laikā ir mainījuši savu stratēģiju. Pīters Skinners to pieminējis. Sākotnēji bija pensiju fondi, kuri piedāvāja noteiktus pakalpojumus. Bija zināms, kas, kāda summa tiks saņemta līguma beigās, bet tā kā tas bija pārāk riskanti pensiju fondiem, tiek piedāvāti režīmi ar de, definētu maksājumu, tātad mēs zinām, ko mēs iemaksājam, bet nezinām, ko mēs saņemam. Un visi tie, kuri parlamentā šeit ir atbalstījuši pensiju fondus kā panacēju visām pensiju problēmām, tiem vajadzēja saprast, ka ar krīzes iestāšanos pensiju fondi ir krietni vien paplacināti un tajās valstīs, kur visi pilāri bija balstīti uz privātajiem fondiem, pēdējo 2-3 gadu laikā Eh, ir vērojams, ievērojams kritums šajos pensiju fondos, un tas ir ietekmējis praktiski visas valsts līdz pat 30% eh, apmērā no pamatlīdzekļiem. Tas attiecas eh, gan uz apvienoto karalisti, gan uz Nīderlandi, gan, gan arī tāpat Zviedriju. Un, uh, Eh, priekšsēdētāji, tā kā man ir tūlīt jābeidz eh, savu stāšanās, tad neatkarīgi no tā, eh, kāda ir sistēma, es citēšu tagad Bordo universitātes procedūru, arī B, vienmēr ir jāņem vērā tā vērtība, kāda ir šim, šai nacionālā produkta vērtībai iemaksāšanas brīdī. Lai <laughs> tie produktīvi varētu tikt izmantoti un atgūti eh, vēlākā etapā. Lūk, tāda ir patiesa ekonomiskā situācija, un es eh, nezinu, kāpēc mēs turpinām strādāt pie šīs zaļās grāmatas, kas ir ar informatīvu raksturu, bet kam nevajadzētu ne uz ko vedināt, jo kā jau es sacīju iepriekš, pensiju sistēma attiec uz subsidiartātu, un tā arī tam vajadzētu palikt. Paldies, Kūtaškungs. Man šķiet, ka jums nebija pietiekam daudz laika izteikties pār e, visu tagad sacīto. Ļoti īsi priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties kolēģiem par. Pateikties kolēģiem par viņu sacīto un ir grūti rasta Eh, sistēma, kas vienlīdz labi darbotos visās valstīs, un subsidiaritātes princips ietekmē visus mūsu lēmumus. Taču, ja man ir eh, jārod eh, secinājums un kopsavilkums šīm debatēm, tad, ja mēs kaut ko gribam darīt, tad mums ir jārīkojas. Mēs nevaram palikt situācijai, kāda šobrīd ir. Es redzēju uzskaitīts daudz problēmas, bet piedāvāts maz risinājumus. Un, manuprāt, ja mēs vēlamies skatīt šo jautājumu konstruktīvi, tad mums ir kāds risinājums tomēr jāatrod. Un um, es um, saprotu, ka tas ir ļoti grūti, bet mēs vismaz varam mēģināt. Paldies priekšsēdēm. Uh, the... Paldies. Laika grafiks, kas man ir norādīts, ir tāds, ka 8. decembris ir termiņš grozījumu iesūtīšanai, pulksten 12 dienā. Uh, grozījumi tiks skatīti Strasbūrā 17. janvārī ārkārtas sanāksmē, kas nav mums ierastajā darba kārtībā iekļaut. Ekonu komitejā tiks bal balsojums notiks 24. janvārī, lai 1. februārī nodarbinātības uh, komitejā tas būtu gatavs, un tad 2. februārī tas tiks skatīts plenārsēdē. Liels paldies! Tagad varam pāriet pie 4. darba kārtības punkta, kas ir pirmā viedokļu apmaiņa par ārpusbiežas atvasinājumiem, centrāliem darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem. Protams, mums jau bija Langens kunga atzinums par šo jautājumu, viņš arī referents ir šeit, tādēļ dodu vārdu Langena kungam lūdzu. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Wir... Paldies, priekšsēdētāji. Šodien mēs tātad pirmo reizi runāsim par šo ļoti svarīgo finanšu tirgus, tirgus regulējuma daļu. Sam, uh, vasarā uh, parlaments jau nonāca pie pozīcijas, tā tika pieņemta, un mēs aplūkojām visu šo plašo jautājumu loku ar vairākām konkrētiem iezīmēm. Šitā tad ir pirmā uh, stadija komisijas izstrādātajam dokumentam no 5. septembra, un komisija patiesībā jau ir tikusi visai tālu. Komisija ir pieņēmusi visai daudzus no mūsu komentāriem, un par to mums ir patiešām liels prieks, jo parlamentā mēs mēģinājām panākt tik lielu viedokļu vienprātīgi, cik vien bija iespējams. Protams, ir vēl vairākas lietas, kas būtu jāatrisina. Komisijas priekšlikumā tomēr ir vēl aizvien um, vairāki atklāti jautājumi, uz kuriem mums vēl nepieciešams iegūt atbildes. Un tā kā šī ir pirmā viedokļa apmaiņa, gribētu tikai atkārtot dažus principus. Pirmkārt, par šo jautājumu tika runāts arī G20 Uh, kas notika 2009. gada septembrī. Tika panākts lē, pieņemts lēmums, ka nepieciešama lielāka caurskatāmība risku samazināšanai un tirgus situācijas uzlabošanai. Šajā regulā tiek pieņemts, ka standartizētie atvasinājumi un prasības attiecībā uz standarta darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem, tam būtu jābūt uh, visa, visu centienu centrā. Mūsu izvēlētajai pieejai būtu jābūt tik plašai, cik vien iespējams, un vajadzētu būt arī regulējumam, kas ir saskaņots ar trešajām valstīm. Kā arī mums būtu jāņem vērā tas, kas notiek ASV. Jūnijā prezidents Obama parakstīja uh, aktu, kam, kura īstenošanai būs nepieciešams divu gadu laika periods. G20 samita laikā tika pieņemts lēmums, ka 2012. gada beigās uh, regulējums par šiem jautājumiem stāsies spēkā. Tas nozīmē, ka mums ir 24 mēneši, lai sākumā izstrādātu kopēju regulas priekšlikumu un pēc tam, lai izveidotu uzraudzības iestādi, kas rūpētos par īstenošanas aspektiem. Tas nozīmē, ka mums jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai pārliecinātos, ka šis priekšlikums ir gatavs līdz vasarai, tātad nākamā gada vasarai lai mēs varētu uh, par to balsot pirms, lai, lai mēs varētu par to balsot Strasbūrā pirms brīvdienām. Tas jautājums, par kuru mēs varētu piekrist savienoto valstu viedoklim, ir jautājums, par ko es šodien neizteikšos. esam lūguši, lai politikas departaments strādātu pie šiem jautājumiem, un salīdzinātu uh, komisijas priekšlikumu ar ASV regulējumu šajā jomā. Un šī ekspertu grupa vakardien mums paziņoja, ka līdz janvāra beigām šīs process būs beidzies un viņiem būs gatavs dokuments. Kas attiecas uz tīrvērti, kā arī standardizētajiem uh, atvasinājumiem. Uh, tas ir ļoti būtiski, un tas pats attiecas arī uz, centrāli, uz darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem. Mums nepieciešams samazināt sistēmas riskus. Mums vajadzētu palūkoties arī uz ārpusbiržas tirgu un rīkoties. Būtu jābūt saistošai tīrvērtēji attiecībā uz ārpusbiržas atvasinājumiem un darījumu starpniekiem. Otrakārt ir jābūt juridiski saistošiem standartiem, kas būs jāpiemēro, kas jāpiemēro tīrvērtēji vai klīringam. Un treškārt uh, nepieciešams risināt jautājumu arī divpusējām transakcijām saistībā uz atvasinājumiem. Mums arī jānodrošina, lai uh, tirgi sniegtu informāciju par darījumu reģistriem, uh, un uh, lai šī informācija tiktu sniegta attiecīgajai iestādēji. Un visbeidzot ir jābūt arī informācijai par kopējām pozīcijām un uh, iestādēm būtu jābūt pieeja darījumu reģistriem. Tīrvērtes un ziņojumu pienākums tiek prasīts um, no finanšu institūcijām. Un, ja atvis, atvasinājuma tirzniecība uz to neatiecas tīrvērte, tad vajadzētu jābūt risku reģistrēšanai. Komisijas priekšlikumā, uh, kur ir atsauce arī uz mūsu pozīciju jūnijā, Komisijas priekšlikumā nepieciešams noteikt vai nu tīrvērtas slieksni, vai arī informācijas slieksni, un tas ir viens no būtiskākajiem aspektiem, par ko būtu jābūt diskusijām. Tas ir jautājums, uz kuru neviens līdz šim nav varējis vai arī nav gribējis izteikties. Mums nepieciešama papildus informācija par šīm sliekšņa vērtībām. Manuprāt, ir svarīgi, lai mums vismaz būtu kritēriji, kā noteikt šīs liekšņa vērtības. Tātad, kā to darīs gan iestādes, gan arī eksperti vēlāk procesā. Un, ja vien iespējams, to vajadzētu iekļaut regulas pielikumā. Līdz šim brīdim neviens vēl nav rādījis savu, izrādījis savu gatavību izteikt priekšlikumu par šiem jautājumiem. Un kas attiecas uz finanšu iestādēm, tad tam vajadzētu būt līgumiem, lai varētu, um, lai būtu garantijas pret risku. Un to nevajadzētu iekļaut sliekšņu, note, sliekšņu vērtību noteikšanas kritērijos. Visi atvasinājumu līgumi ir jāreģistrē darījumu uh, reģistros, lai mums būtu iespēja iegūt pārskatu par tirgu. Un tas nozīmē, ka mums nepieciešams standarta Eiropas Savienības reģistrācijas process. ASV šo darbu veids privāta iestāde. 2007. un 2008. gadā tas notika pēc uh, problēmām finanšu tirgu. Un tādējādi uh, tas ietekmēja lielu tirgus daļu, un tas nebija saskaņā ar Eiropas Savienības kritērijiem. Bet ASV tagad šī daļa ir aptuveni 80% no tirgus, tādēļ svarīgākais jautājums ir, vai ir labi, ja tas ir ASV ziņā, vai varbūt mums šeit tomēr vajadzētu kādu Eiropas Savienības atbildību. Tātad uh, mēs lūkotos uh, uz darījumu reģistru ne tikai cenām un uz vērtību, bet tas būtu veids, kā pārliecināties, ka arī Eiropas Savienības um, iestādēm ir pieeja. Un tas ir ļoti būtisks jautājums. Esmu iesaistījies vairākos, vairākās debatēs ar uh, DDTC ASV un cik vien iespējams, kā novērotājs no ārpuses, vienmēr esmu mēģinājis redzēt un atzīt to darbu, kas ir paveikts, un skatīties, kas mums ir jādara Eiropas reģistra sakarā. Kas attiecas uz prasībām tīrvērtas iestādēm, tad Eiropas Savienībā būs ļoti strikti noteikumi saistībā ar riska minimizāciju un pārraudzību. Jo īpaši tas ir saistīts ar striktiem pārvaldības noteikumiem un attiecīgās iestādes lomu, kā arī valdes un komitejas lomu. Šīs lomas būs ļoti skaidri definētas. Riska pārvaldību vadīs attiecīgā iestāde. Un, protams, ka par šiem jautājumiem būs jābūt vēl diskusijām. Mums arī ir jārunā par centrālajiem darījumu starpniekiem un viņu lomu pārvaldībā. Star centrāliem darījumu starpniekiem nepieciešami ļoti strikti noteikumi, kas tiktu ievērot Eiropas Savienības līmenī. Viņiem būtu jābūt vismaz pieciem miljoniem uh, par sava kapitāla ieguldītam, un es ieteiktu šo skaitli pat palielināt. Vēl kāda ļoti būtiska lieta šajā priekšlikumā, par kuru vēl aizvien vajadzētu diskutēt, ir, ir uh, sadarbspēja. Būtu jāpieprasa atļauja vai autorizācija, ja centrālie darījuma starpnieki vēlas slēgt līgumu. Tiem būtu jābūt viena veida līgumiem. Un jāsaka, ka tirgus ir ļoti sarežģīts. Tādēļ mums nepieciešams noteikt, kādas ir nomināla vērtības. 2009. gada beigās tie bija 56 miljārdi dolāri. Un šis aspekts, tas nozīmētu kaut ko citu mazajām dalību valstīm salīdzinot ar lielajām dalību valstīm. Nu, ja mēs tagad padomājam par mazajām dalību valstīm un sadarbspē, sadarbspēju, tādā gadījumā izmaksas un citi aspekti būtu tomēr jāapsver pretstatā darbam ar lielajām dalību valstīm. Uh, Tātad par šo jautājumu ir notikušas lielas diskusijas arī darba grupā. Viņi runā par sadarbspēju, par sadarbību starp dažādām organizācijām un veidu, kā risināt šos jautājumus. Es jau izteicos par uh, darījumu reģistru būtisko lomu Eiropas uzraudzības iestādēji būtu jābūt pieejai šiem datiem. Būtu jābūt arī noteiktiem reģistrācijas standartiem, un mums ir arī ESMA, kurai vajadzētu būt atbildīgai par šo uzdevumu veikšanu. Mums ir arī datu aizsardzības, um, bāžas, datiem ir jābūt drošībā, tiem jābūt aizsargātiem, tas ir ļoti būtiski un to pašu mēs redzējām arī diskusijās par SWIFT. Parlamentā mēs uzskatām, ka datu aizsardzība ir ļoti svarīga un to nevajadzētu novērtēt par zemu. Un, mūsuprāt, tieši tāda pati pieeja būtu jāattiecina uz darījumu reģistriem. Ja man būtu jāizdara rezumējums par šo regulu, tad es teiktu, ka mums vajadzētu to novērtēt, jo ir pieņemti, saist, regul, saistībā ar regulu ir pieņemti daudz no mūsu priekšlikumiem, bet jebkurā gadījumā, kas attiecas uz tīrvērti un caurskatāmības uh, aspektiem, šī regula panāks uzlabojumu pašreizajā situācijā. Un viens no svarīgākajiem šīs regulas aspektiem ir deleģēti akti komisijai. Par, parlamentā par šo jautājumu vienmēr ir notikušas diskusijas, un tas pats attiec arī uz padomu vienmēr rodas jautājums, vai vajadzētu šīs jautājumus nodot komisijai. Protams, mums ir jānošķir ļoti tehniski aspekti, tomēr mums jāsaka, ka šis regulas projekts, ja mēs to pieņemtu pašreizējā redukcijā, tas ir tikai um, ietvars, un uh, tam vajadzētu, to vēl vajadzētu apaudzēt ar dažādām detaļām, kuras šobrīd tur trūkst. Ja mēs raugāmies uz noteikto laika grafiku, tad regulas projektu plānots prezentēt janvāra beigās, februāra sākumā. Mēs jau runājam par dažādiem laika aspektiem un jautājumiem. Mēs gribētu nogaidīt atzinumu no ekspertiem un apsvērt arī šo informāciju sākumā. līdz jūlijam mums vajadzētu notikt arī balsošanai. Un līdz 2012. gada beigām mums vajadzētu arī sākt rīkoties. Gan es, gan arī mans personāls jau esam uzsākuši darbu, esam jau piedalījušies vairākās sanāksmēs. Mums ir uh, neviens vien uh, rakstveidā iesniegts priekšlikums, kuru mēs pat nebijām prasījuši, bet to mums jau iesniedza. Un esam uh, konsultējušies gan ar ēnu referentu, gan arī ar uh, citu, gan arī ar viņu personālu, ne tikai par laika termiņiem, bet arī par informācijas sniegšanu visām ieinteresētajām pusēm. Esam izstrādājuši arī aptaujas anketu, kurā ir iekļauti desmit jautājumi, Esam to izsūtījuši visiem ieinteresētajām personām un esam lūguši mums to atsūtīt līdz 20. novembrim. Nu, šis datums bija pagājušajā nedēļā. Un uh, pat nedēļas beigās saņēmām vēl vairākas atbildes. Izskanēja jautājumi par piemērošanas jomas maiņu dzirdējām arī argumentus par nediskrimināciju pieejas kontekstā. Bija arī jautājums ar, saistībā ar tīrvērtes vērtībām. Izskanēja priekšlikumi, kā varētu uzlabot arī pārraudzības struktūru kas, piemēram, būtu nosaku, izvirzot tātad iestādi 14. panta ietvaros, un runājām arī par sadarbību starp uzraudzības iestādēm. Tika pieminēts arī Frank Dodd akts un kā, ta, kā to varētu sasaistīt ar komisijas tekstu, un arī jautājums saistībā ar trešajām valstīm. Bija arī jautājums par um, sadarbspēju un sistēmas riskiem, vai šos divus jautājumus var sas, sasaistīt. Ir arī vēl aizvien jautājums par to, kādai jābūt būtu transakciju struktūrai un jautājums par informācijas un datu apmaiņu. Tātad tika uzdot jautājumu par ļoti daudziem teksta pantiem, un mēs vēlējāmies, lai um, teksta priekšlikumā tiktu saglabāts tas pamatprincips. Uz šo uh, aptaujas anketu ieguvām 49 atbildes. Četrdesmit piecas no tām ir pozīcijas, kas man ir um, iekļauts šajā failā. Nesam gan detalizēti izskatījuši visas atbildes. Mēs ieguvām atbildes no dalību valstīm, no NVO, no tīrvērtas iestādēm un asociācijām, saņēmām atbildes arī no dažādiem uzņēmumiem un arī no tirgus uh, finanšu tirgus pārstāvjiem. Tur tātad gan īpašuma fondi, pensiju fondi un arī vairākas bankas sniedz mums savas atbildes. Vairākas no iesūtītajām pozīcijām tika iesūtītas asociāciju vārdā, dažas no atbildēm iesūtīja arī indivīdi, tādēļ gribētu tikai kolēģiem teikt, tad, kad būsim izskatījuši visas šos, um, visas šīs atbildes, kas šobrīd ir pieejamas arī tieši saistē, tad plānojam tās nosūtīt ēnu referentiem un arī jebkuram citam, kas būtu ieinteresēts saņemt šo informāciju. Tātad jūs varēsiet aplūkot arī aptaujas. Nobeigumā gribētu izteikt komentārus par sarunām padomas darba grupā. Padomas darba grupa ir trīs reizes jau tikusies, pirms Ziemassvētkiem ir paredzēta vēl viena sanāksme, un Beļģijas prezidentūra plāno arī izstrādāt pārskatu par šo procesu. Ir vairāki uh, svarīgi aspekti. Uh, prasība pēc centrālas tīrvērtes, kas tā tad to dara šī priekšlikuma ietvaros, um, kam būtu jāpilda šī papildus tīrvērtes uh, prasī, prasības, tur tiks skatīti gan bottom-up, gan top-down, abas šīs pretējās pieejas, tiks skatīts, vai visi šie jautājumi jau ir diskutēti. Uh, Un padomē tiek runāts arī par, par uh, tiem atvasinājumu lietotājiem, kas nav finanšu tirgus dalībnieki. Tiek runāts lielā mērā arī par sliekšņa vērtībām, par atļauju izsniegšanu centrālajiem darbinieku starpniekiem Tik runāts arī par esma un esma lomu, kas uh, ir visai problemātisks jautājums. Tiek runāts arī par šo jauno iestādi. Un bieži vien tiek arī uzdots jautājums par to, kas notiks, ja valde nevarēs panākt vienošanos. Priekšlikumā tātad šeit ir iekļauts 14. pants, uh, bet varbūt tātad valde varētu būt pārāk liela, kāda tad īsti būtu valdes pienākumi, vai ir nepieciešama uh, bankas atļauja, un tā tad izskanējis ir kritika par šiem jautājumiem. Um, izskan viedoklis, ka uh, bankas licence nebūtu jāpieprasa, bet būtu jābūt pieejai centrālās bankas finansēm. Tas nozīmē, ka šeit būtu jābūt kaut kādai iespējai, ka CCP, centrālie darījumiem starpnieki, ir uh, saistīti ar centrālo banku. Un jārunā arī par centrāliem darījumu starpniekiem no trešajām valstīm. Uh, Tātad šeit mēs runājam par apusējības principu un vienkāršot atzīšanas procedūru. Vai komisijas priekšlikums šādā kontekstā atbilst sistēmai, kas darbojas ASV? Cik tālu es saprotu, tad ASV atļauju vai autorizāciju ir panākt daudz grūtāk nekā tas ir šobrīd paredzēts komisijas priekšlikumā un notiek uh, diskusijas saistībā ar darījumu reģistriem. Bet es domāju, ka vi mēs visi esam uz viena ceļa. Komisija, padome un parlaments cerams ir uz viena ceļa. Liels paldies, ka mani uzklausījām un ar prieku uzklausīšu jūsu komentārus. Paldies! Thank you very much! Paldies! Nu jā, tā bija tāda ļoti uh, intensīva uzstāšanās, bet es domāju, ka tas bija ļoti noderīgi. Un tagad došu vārdu ēnu referentiem. Leonārdo nav šeit. Udo, tātad tu runās arī Leonārdo vārdā, jā? Jā. Paldies! Paldies kolēģiem! Leonardo Domenici, kurš ir ēnu referents, diemžēl nevarēja ierasties šīs dienas sanāksmi apgrūtināto laika apstākļu dēļ. Uh, Un mēs gribētu paust pateicību referentam par šo ļoti detalizētu un skaidri izklāstīto nostāju. Sociālistu un demokrātu grupa e, kopumā var paust savu atbalstu referentām, bet Langenkongs tas attiecās tikai tik tālu, cik eh, jūs prasat noteikt eh, šādu striktu regulējošu struktūru minētajā jomā. Tā kā mēs atbalstām eh, regulas priekšlikumu labāk nekā direktīvas ierosinājumu. Tomēr šeit pats svarīgākais ir par to, uh, cik eh, lielā mērā komitoloģijas procedūra piedāvā eh, šīs eh, brīvās izvēles iespējas, un mēs nevēlamies atteikties no piešķirtajām pilnvarām, ja mēs neredzam detalizēti, kas notiek. Mēs atceramies, ka jūs, Langenkungs, teicāt par pašiniciatīvas ziņojumu sagatavošanu, bet es domāju, ka nav pareizi, ja centrālie riski tiek uh, piemirsti, tīpaši šajā uh, finanšu klimatā. Un es domāju, ka mums noteikti debatēs par to ir jārunā. Katrā ziņā tas nedrīkst būt pārāk sarežģīti. Mēs, protams, gribētu, lai esma tiktu piešķirta uh, lielāka loma, uh, Un mēs negribētu, lai esmas pilnvaras tiktu ierobežotas, jo šķiet tam arī nav nekāda pamata. Tāpat ir jānodrošina likviditātes pieejamība runājot gan par privāto banku kapitālu, gan arī par centrālo banku kapitālu. Bet e, šeit ir jāvaicā, ko ēnu referenti ir domājuši par izveidošanas kapitāla prasībām, par dibināšanas kapitāla prasībām. Šeit, es domāju, vajadzētu domāt par dažādiem aspektiem, kas to nosaka. Tālāk par sankcijām. Man šķiet, tas e, lielā mērā būs atkarīgs no uh, um, esma lomas, lai mums būtu, teiksim, šis atbilstošais uh, ietvers. Tālāk šie ārpusbiržas atvasinājumi. Es domāju, šeit atkal ir jāizvērtē situācija, ņemot vērā konkrētos riskus, un nevar teikt, ka visi šie atvasinājumi ir uh, absolūti bez riska. Tālāk ASV normas un eh, saskaņošanās ar tām. Katrā ziņā mūsu normas nedrīkst būt brīvākas, un eh, mēs noteikti atbalstīsim Langen kungu eh, tajā, ko viņš teica mm, attiecībā uz ASV, uz, uz salīdzinošo situāciju ar ASV normām. Tālāk par um, šiem depozitāriem un regulējošām struktūrām mēs noteikti to atbalstām. Kopumā mēs sagaidām konstruktīvu pieeju arī un labu regulu galbeigās. Paldies! Paldies! Paskāl lūdzu! Es esmu tā pieredzējis runāt pēc liberāļiem. Es pārāk ilgi nestikšos, jo ļoti daudz ko ir pateicis Langēna kungs un Bulman kungs, kas pilnībā atbilst tam, ko mēs vēlamies aizstāvēt šajā dosijā. Bet es gribu pasvītrot trīs aspektus. Pirmais attiecas uz piekļuvi centrāla banka likviditātei. Centrāla banka piekļuvi likviditātei Tā, tā, tā vietā, lai būtu risku e, difūzijas e, situācija, mēs loģikas, mēs pāriem pie risku koncentrācijas, un tas nozīmē to, ka šīs sistēmiskās struktūras e, varētu Eh, vairāk tikt saistāmas ar centrālo banku piekļuvu likviditātei tad, ja rodas problēmas. Šis eh, punkts rada nopietnas problēmas padomē, un es domāju, ka tas varētu būt viens no galvenajiem elementiem mūsu diskusijās. Tālāk nākamais elements, kā to precizē Langenkungs, ir interoperabilitātes jautājums. Atkal es negribu ieslīgt eh, pārāk dziļi detaļās, bet Tad, kad mēs koncentrējam riskus, lai varētu tos labāk izvērtēt, tad, ja mēs pārējām uz interoperabilitātes loģiku, tad mums e, kļūst grūtāk izvērtēt šos sistēmiskos riskus, jo vajadzētu tad izvērtēt vairākus riskus, un tad ir grūtāk noteikt, kam vajadzētu kurus problēmas gadījumā reaģēt. Tāpēc mūsu sākotnējā līnija ir maksimāli ierobežot vai pat padarīt. Uh, uh, padarīt, uh, maksimāli veicināt šo interoperabilitāti. Nākamais punkts. Mēs mums kā institūcijai eh, esam cīnījušies, lai uzraudzības regula būtu maksimāli ambicioza, un šeit mēs veidojam sistēmisku struktūru, kas ir mm, būtiska Eiropai, un vajadzētu panākt to, lai de nombreuses euh, incertitudes euh, entre le... ESMA veic, veiktu šo uzraudzību tiešā veidā. Ja mēs atļaujam uh, interoperabilitāti CCP iekšienē, tad mēs varētu panākt uh, tiešu Eiropas uzraudzību. Pēdējais punkts attiecas uz konkrētu starp CCP. Mums uh, Eh, vajadzētu uzmanīgi izturēties pret to un apzināties, ka iespējamā konkurence Eiropas līmenī nevar notikt eh, balstoties uz elementiem, kuri dod iespēju aizsargāt sistēmu pret eh, pārliecīgiem riskiem, tātad kapitāla līmenis, kolaterālo līmenis, vārds sakot, visi šie elementi, kas nodrošina to, ka riskot ņemt vērā, netiktu pakļaut konkurencei, bet lai tie būtu skaidri noteikti elementi regulā, lai varētu izvairīties no kādas reg regulatīvas eh, patvarības Eiropas līmenī lūk. Uh, tās būtu tās eh, lielās idejas, ko atbalstītu daudz kolēģi šajā sēžu zālē, un mēs varētu rast eh, lielu vienprātību šī teksta sakarā, protams, pēc tam jau būs detalizētāks diskusijas, bet, nu, tas notiks vēlāk. Paldies! Thank you, Kay. Thank you, Madam Chair, and um, thank you to the rapporteur. Paldies priekšsēdētāji un paldies arī referentām, jo jūsu ievads tiešām bija ļoti visaptverošs un detalizēts. Es gribētu pateikties referentām arī par šo pieeja jautājumam, jo šis jaunievedums ar uh, Uh, anketu un ar jautājumiem. Es domāju, tas tiešām ir ļoti labi, jo ir iespēja iepazīties arī ar komentāriem. Un tā kā mums visiem ir ļoti uh, maz laika un ierobežots laiks, tad šis ir ļoti labs risinājums, uh, lai uzzinātu viens otra viedokļus. Tā kā tas tiešām bija ļoti noderīgi. Un es zinu, ka visu ēnu referentu eh, personāls arī ir ticis iesaistīt šajās diskusijās jau no paša sākuma. Tā kā es tiešām ar eh, cerībām raugos arī uz turpmāko darbu. Eh, man šķiet, ka mums, mūsu darba darbām pamatā ir ļoti labs komisijas sagatavots dokuments, un šeit mēs varam izmantot arī pašiniciatīvas ziņojumu. Šķiet, ka OTC terminu vajadzētu atmest, jo tam vajadzētu attiekties uz visiem atvasinātajiem vērtspapīriem, nevis tikai uz ārpusbirs eh, eh, vērtspapīriem jo šajā gadījumā iet runa par šīs pārbaudas metodi, jo mums ir jākontrolē visi atvasinātie vērtspapīri, nevis tikai jāklasificē tie un tad jāpievērš uzmanību vienai atvasināto vērtspapīru grupai. Tālāk, kas attiecās uz izņēmumiem, te vēl ir daudz darāmā, lai šie izņēmumi nefinanšu struktūrām darbotos tiešām tā, ka mēs varam būt droši un lai tas neietu tālāk, ka uh, atsevišķu ar finanšu kapitālu saistītu eh, struktūru tirzniecības aktivitātēm, lai tas neatiektos, piemēram, uz enerģētikas sektoru, jo viņi uzskata, ka, piemēram, viņu eh, tirzniecības aktivitātes un darbības varētu tikt klasificētas kā kapitāla uzņēmuma aktivitātes tātad finanšu uzņēmumu aktivitātes. Un tādēļ, es domāju, ir ļoti svarīgi paskatīties, kā tiek definēti, teiksim, uzņēmumi, eh, kura pamatā ir darījumi ar precēm pakalpojumiem un tiem uzņēmumiem, kur darījumi ir saistīti tieši ar kapitāla apreiti. doma par to, ka mums vajadzētu ļaut eh, klientu kontu nodalīšanu, tas ir svarīgi, jo, ja, piemēram, klients ir gatavs maksāt papildus maksu, lai viņa konti tiktu atdalīti no citu, kontu, no citu eh, klientu investīciju kontiem, tad es domāju, mēs eh, noteikti mums vajadzētu ļaut to darīt. Un es domāju, ka nebūtu pareizi piespiest eh, darīt to savādāk. Tālāk par šiem aktīvu veidu aprakstiem, kas būtu eh, pieejami ārpus eh, biržas um, vērtspapīru darī, ārpus biržas atvasinājumiem un operācijām ar tiem. Katrā ziņā šī nodefinētā fiksētā mārža un mainīgā eh, mārža ir ļoti svarīgs definējums, un mums ir jā, jānosaka, kāds startu kapitāls un kādas kapitāla prasības vispār tiks izvirzītas eh, šiem eh, finanšu instrumentiem. Katrā ziņā svarīgi ir, lai tiktu saglabāt šī nediskriminējošā pieeja, tad, kad mēs runājam par dažādām aktīvu klasēm, eh, kā ķīls garantijām. Lai samazinātu šo sistēmisko risku, protams, ir jānodrošina caurskatāmāki finanšu produkti, bet ja riska nav, vai arī ja risks ir ļoti atšķirīgs, piemēram, valūtas biržās, vai patiešām būtu uz tiem jātiecina tās pašas normas, kas uz citiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem, man šķiet, tas mums ir jāizvērtē. Un varbūt mums tiešām ir jāraukās, vai nevarētu piemērot atšķirīgus mehānismus uh, attiecībā uz uh, produktiem ar pilnīgi citu riska profilu. Es uh, saprotu, ka ir ļoti laba šī sadarbība starp ASV un Eiropas Savienību, dialogs ļoti intensīvs, bet ņemot vērā to, ka mēs sadalām atvasināto vērtspapīru likumdošanu trijos dažādos pilāros, tad arī šī atvasināto vērtspapīru tirzniecības pārbaudas metode būs savādāka nekā ASV, un es domāju, mums nevajadzētu ļauties, lai mēs tiktu iedzīti stūrī ar ASV likumdošanu. Attiecībā uz struktūru atbilstoši, kurai mūsu instrumenti varētu tikt tirgot nākotnē. Katrā ziņā mums ir jāraugās, lai savā likumdošanā mēs pārāk neietekmētos no ASV situācijas. Es saprotu, ka cilvēki ir nobežījušies, ka, piemēram, ja jūs esat Eiropas banka, kurai ir darījumi ar kādu ASV finanšu institūciju, arī jūs esat uh, Eiropas Savienības institūcija, kas tirgo ASV um, kapitāla tirgus instrumentus, vai uz jums attiecās Amerikas likumdošana, vai arī, piemēram, ja jūs regulē uh, Eiropas likumdošanu, un tad jūs uh, nevarat uh, attiecīgi tirgot uh, ASV finanšu kapitāla instrumentus. Un šķiet, ka patreiz nav vienprātības atkarībā no tā, ar ko es runāju, vai ar, teiksim, ASV struktūrām vai Eiropas Savienības uzņēmumiem vai institūcijām. Kad ASV saka, ka viņi uzstās, lai tik nodrošināta pilnīga uzraudzība mūsu Eiropas repozitorijiem un Eiropas e, finanšu e, institūcijām, tad es domāju, mums ir jāprast tieši tāds pats savstarpīgums attiecībā uz mūsu uzraudzības iespējām pār ASV depozitārijiem un finanšu instrumentu tirgotājiem, lai mēs nepaliktu pabērnu lomā. Un mums ir jāraugās, lai mēs esam ekvivalenti un līdztiesīgi partneri šajās attiecībās. Kopumā es domāju, ka mēs ejam pareizā virzienā. Un man šķiet, ka šī ir viena no tām retajām reizēm, kad viss parlaments ir viensprāts un visai salietēts. Tā kā es domāju, ka būs labi, ka mums būs regula un tiks mazināt kopēja riska šajā jomā. Paldies! Paldies! Es esmu ēnu referente no Alde grupas. Uh, Es kopumā piekrītu tam, kas tika teikts. Tas ir, ka komisijas priekšlikums iet pareizā virzienā, tur ir ņemta vērā daudzi jau īstenotie pasākumi un tie, kas ir minēti Langena kunga pašinstīvas ziņojumā, bet ir atsevišķas joms, kur ir nepieciešami eh, pieslīpējumi un uzlabojumi un par daudziem no tiem jūs jau runājāt. Kas attiecās uz klīringu, uz šo pārbaudi CCP struktūrām, tad es domāju, ka mums vairāk ir jāskatās, kas varētu tikt pārbaudīts, nevis eh, kā tiek eh, pārvaldīta eh, saistību neizpilde. Tas ir vairāk saistīts ar klientu aizsardzību un centrālo banku likviditāti. Es domāju, ka ļoti svarīgi, lai mēs izveidotu tādas sistēmas, uh, ar kurām mēs eh, sagaidām, ka eh, šie atvasināto vērtspapīru tirgotāji stāv paši uz savām kājām, jo es domāju, ka nodokļu maksātāji nav mums uzticējuši izveidot sistēmu, saskaņā ar kuru automātiski visi riski par visām problēmām caur centrālām bankām atkal tiek uzkrauti uz nodokļu maksātāju pleciem. Un, um, tie no jums, kas teica, ka riska kontrolē ir jābūt visu mūsu lēmumu centrā, es domāju, jums ir taisnība, ka mums patiešām tas viss ir jāizvērtē. Un mēs nevaram pateikt, ka valstīm ir jābūt atbildīgām par visu. Protams, uh, finanšu darījumu līgumi ir jāpārbauda un ir jāizvērtē, kā tie ietekmē konkurenci, bet tas varētu uh, teiksim, mūs ievest sprukās, piemēram, ja mēs prasīsim, lai ESMA Eiropas vērtspapīra uh, tirgus aģentūra to darītu, tad uh, jāraugās, lai mēs nenonākam uh, konfliktā. Kas attiecās uz uh, centrālo darījumu starpniekiem, uh, tad es domāju, mums ir jādomā par ekskluzīvām uh, licencēm un uh, to piesaistīšanu darījumu veikšanas vietām. Un es domāju, ka uh, nediskriminēšana nozīmē, ka mēs ejam plašāk, un tādēļ šī sadarba, savstarpējā sadarba spēja, tas, protams, nav viegli, bet es domāju, ka mums vajadzētu to tiešām regulēt ļoti piesardzīgi, lai atkal šeit pamatā būtu riska pārvaldība, riska kontrola. Un kā jau es teicu, risinājums nav iespējams tāds, ka mēs tikai visu atkal noliekam atpakaļ uz nodokļu maksātāju pleciem. Protams, mums ir jāvienojas par, par ziņošanas kārtību, jo atvasinātie vērtspapīri ir starptautisks bizness, un mums ir jāzina, kas notiek starptautiskajā arēnā. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai mums ir pienācīgas saiknes caur repozitorijiem un lai mēs nenonākam tādās kā varas spēlēs, ka mums ir e, šis pienākums un, un mēs, mēs turam šos datus sev un nedodam ASV un ASV atkal no otras puses saka, nu labi, ja jūs mums nedodat šo informāciju, tad mēs savukārt nedosim jūs to informāciju, kas ir mūsu rīcībā. Uh, Tā kā es domāju, ka šeit vienkārši ir jārīkojas prātīgi un jāraugās, lai mēs strādātu kopīgi ar vienotu mērķi. Bet jāatcerās, ka informācijas apkopošana pat par sevi ne, nu, nedod drošību. Drošību dod instrumenti jūs rīcībā, kas ļauj uh, veikt izmeklēšanu, ja tas ir nepieciešams. Līdz ar to ir jāparedz paņēmieni, kā varētu veikt situācijas izmeklēšanu, jo pretējā gadījumā mēs tikai vācam informāciju, ar to ir saistīti izdevumi, un tas ir bezmērķīgi. Tālāk, kas attiecās uz sankcijām, te atkal es atceros Meronī lietu, un domāju, te ir jādomā, vai tiešām uh, var eh, uzticēt ESMA sagatavot rekomendācijas. Es domāju, to varētu papētīt tuvāk šādi iespēja. Tālāk izņēmumi, tie jau tika pieminēti, gan attiecībā uz uzņēmumiem, gan arī attiecībā uz vērtspapīru šķirām. Uh, Bet es domāju, ka mums ir jāskatās, kā tas sasaucās ar riska kontroli vai riska pārvaldību, un galvenais ir, lai netiktu radītas papildus izmaksas tīpaši par finanšu instrumentiem un produktiem, kas nav saistīti ar lielu risku. Un mums ir jāskatās, lai atbilstoši astotajām pāntām riska mazināšanas paņēmieni tiktu iestrādāti šajā schēmā arī tad, kad mēs runāsim par kapitāla prasību direktīvu. Un tam ir jāsasaucas ar to, ko mēs darām eh, šajā, šīs regulas sakarā. Nu, es domāju, tas būtu pagaidām viss, jo daudz jau tika pateikts un daudzam no tām es piekrītu. Tālāk man runātāja sarakstā. Klutis kungs nav šeit, Šontis kungs, tagad došu vārdu jums, kā ēnu referentam no Goenta - Pīters Skins, Vikija Ford un Žons Pauls Goltes. Priekšsēdētāji, kā jau jūs to sacījāt? Es runāšu Krutos kungu vietā, kas no Goe, kurš nevarēja Briselē ierasties. Mums notika pirmā viedokļa apmaiņa par šo ļoti svarīgo eh, dosie, un es gribētu vispirms pateikties Langen kungam par um, to veidu, kā viņš um, mums um, prezentē šo jautājumu, bet mana sākotnējā reakcija būtu tāda, ka skaidri redzams tas, kā komisija nevēlas skatīt šo jautājumu kā tā, tādu, kāds tas tik tiešām ir, augsti politisks. Bet gan tikai tīri tehniskā un zinātniskā veidā. Šķiet, ka komisija ir piemirsus to, ka krīze, kur, ar kuru viss cilvēks saskaras šodien, ir eh, izcēlusies no finanšu sistēmas funkcionēšanas. Grieķija tiks skarta pirmā, tālāk īrija, pēc tam es nezinu, kas, kas ir nākamais, bet eh, tas viss ir e, vērts pa finanšu tirgus mafijas rezult, darbības rezultāts. Komisija atsakās to ņemt vērā un domā, ka vienīgi vienkārši uzraudzības eh, pasākumu ieviešot ir atkārtosies tas, kas notika 2008. gadā. Es eh, domāju, ka ir eh, jāveido eh, pretējās puses kādi pasākumi, bet tā kā mēs atbalstām uzraudzību, tad ir jānorāda, ka ja mēs varam nonākt pie tādām novirzēm, kas izraisa jaunas krīzes ar šādu sistēmu starpniecību, tad ir jādod iespēja reaģēt un ar spēcīgu uzraudzību sistēmu. Un tagad divi novērojumi pēc būtības, manuprāt, jau citi kolēģi komentēja drošības eh, pasākumus, kuriem vajadzētu attiekties uz nestandarta produktiem, tā skaitā, tā skaitā jaunus produktus, inovatīvus produktus finanšu sistēmā, kas ir ļoti eh, radoši, tādus produktus, kas ir paredzēti, lai um, apiet iepriekšējos noteikumus. Un otrkārt, mūsu mērķis ir spēcīga uzraudzība, kā jau to sacīja citi kolēģi, kas uzstājās pirms manis, un ir nepieciešams arī kontrolēt tos, kuri ir apmetušies trešajās valstīs. Tāpēc ir nepieciešams, lai attiecīgās aktivitātes varētu tikt kontrolēts no Eiropas uzraudzības iestāžu puses pats, ja šī struktūra ir apmetusies trešajā valstī. Un pie tā es šobrīd arī palikšu un ceru, ka mūsu ka ar mūsu visiem referentiem un līdzreferentiem mēs virzīsimies uz konstruktīvu risinājumu. Paldies priekšsēdētāji, gribu pateikties Veneram eh, Langinam par paveikto darbu, un arī es uzklausīju rūpīgi citus runātājus, kas ļoti visaptvaroši izteicās un uzteica viņu pieeju. Bet es gribētu vērst uzmanību uz trim jautājumiem. Pirmkārt, eh, CCP autorizācija, ko kā Langenkungs jau zina ir iestrādāti jau no komisijas puses, no komisijas eh, teksta, un vienotais viedoklis, kas pieprasa vienbalsīgumu, bet ja vienbalsīgumu nevar, nevar eh, to panākt, un mēs zinām, ka 27 vidū to ir ļoti grūti panākt, tad, eh, ja es, esmā eh, iesaistās vienkārši ar kvalificētu balsojumu, tad uh, Grotība ir tā, ka šeit būs iesaistīts centrālās bankas, par kurām mēs man nav teikšanas. Un ir ļoti šeit jau sarežģīti punkti jautājumā, kas padara dažkārt pat eh, neiespējamu risināt šo jautājumu. Un tālāk 12 mēnešus pavadot uzraudzības struktūrā Un e, ņemot vērā dokumentu, par ko šis parlaments jau nobalsoja, un e, tas attiec uz strīdus e, izšķiršanas procedūru, es domāju, ka no komisijas šis ir nevisai, nevisai saprātīgs piedāvājums, bet mums ir jādomā, eh, mums ir jā, jānorāda, ka šis ir solis, eh, kas ir pilnībā pret to, par ko parlaments jau nobalsoja pirms kādu laiciņu. Tāpat man ļoti. Ļoti žēl, ka jāsaka tas man ir vēlreiz, bet uh, Par ilgtermiņu uzkrājumiem runājot un par pensiju jautājumiem, mēs runāsim par eh, zemā riska augstu likviditāti, bet ja mēs redzam, kādas, eh, kādas organizācijas šeit ir, tās nav nevienas augstu riska organizācijas, par ko mēs runājam, un mums vajadzētu mēs runājam par to, ka ir jābūt pro-eiropeiskiem, mums ir jābūt tam un šim, bet, eh, bet tajā pašā laikā ieviešam izņēmumus viņu instrumentiem, uzņēmumiem, valstīm, eh, tāpēc vajadzētu rīkoties adekvāti un, un saskaņot visam, ko mēs darām. Paldies, Vikija. Paldies. Uh, vēlos pateikties par lielo darbu apjomu, bet man ir divi īsi, taču tehniski jautājumi. E, Tām, kā tas ir saistāms ar kapitāla e, prasību direktīvu. Un kas ir um, e, likvīds? Now, on the um, capital requirements. Aktīvs. Un Mums bija jau iepriekšējās direktīvas sakarā masveida debatas par to, jo mēs zinām, ka, e, kādas ir bāzēles prasības un likviditāte, e, kādai tas ir jābūt, lai atbilstu bāzēles 3 e, prasībām. Tāpēc mums notiek eh, debats par, par šo jautājumu. Kāda veida vērts pat pīri tie būs? Un no kurienes tad šī likviditāte nāks? Bāzelē trīs bankām ir paredzēta astoņu gadu, lai varētu eh, nāk klajā ar savu jauno likvīdo eh, aktīvu grozu. Taču Mums nevaram, mēs nevaram izveidot šo likviditāti vienas dienas laikā. Tāpēc mums būtu jādomā par to, kā e, šī situācija ieņēmēs, e, ietekmēs plašāku ekonomiku. Tālāk nākamais jautājums, kā mēs kapitāla prasību debatēs skatīsim šo call the counterparty credit charge. And this is an area where we may actually need to take a different... Šajā scenārijā mums ir nepieciešams eh, pieņemt atšķirīgi pie Eiropas Savienībā no Savienotām valstīm, jo Savienotajās valstīs ir daudz eh, plašāks tirgus eh, kredītu atvasinājumiem. Un ja tur pretējā puse, kas ir banka, tad var Eh, uzņemties kredītrisku daļu. Eiropā mums nav šāda likvīda kredītu uh, derivatīvu tirgus. Un tas ir ļoti sarežģīts un tehnisks jautājums, es saprotu, bet varētu eh, tas palīdzēt kādu skaidrību viest. Un tāpēc komisijas darba grupai vajadzētu mēģināt eh, mēģināt šo jautājumu atrisināt, ņemot vērā mūsu Eiropas situāciju. Paldies, kā jūs redzat, komisārs jau ir kopā ar mums, un tad mums vajadzētu tomēr pabeigt šo diskusiju. Man ir eh, jāatvainojas, es jau viņam Eh, piešķīru vienu no mūsu, eh, mūsu ļoti dārgaļiem sarkaniem dzērieniem, Žanpolu. Es būšu pēdējais runātājs, tāpēc es arī mēģināšu pateikt visu īsu. Vispirms es gribētu pateikties Vērderam Langenam par lielisko paveikto darbu. Es ļoti bieži to saku, taču šis darbs ir ļoti grūts, un viņš pie, ir izmantojis jaunas metodas savā darbā. Es gribētu norādīt trīs punktus. Pielietojuma sfēra. Lai nevajadzētu pēc tam žēloties un pielietojuma sfēra būtu maksimālai paša, es gribu atgādināt iepriekšējo pieredzi. Šobrīd Eh, gribu teikt, ka pēc tam žēlošanos mēs neklausīsimies un ir jānorāda, kur tad ir vispārīgās intereses. Un, manuprāt, komisijas priekšlikums ir līdzsvarots pozitīvs un arī lielā mērā ietekmējis no mūsu drauga Vernera Langena ieteiktā. Tālāk par esmu runājot, es pievienojos pilnībā Vai kāds ir? Ir pievērs uzmanību tam, ka kopš Verona ir pagājis ļoti daudz laika, un mums ir jāpiešķir esmā nepieciešamās pilnvaras. Treškārt, es gribu pasvītrot uz savstarpīgumu Verners Langens norādīja to, ka Eiropa nedrīkst būt naiva un mēs. Mums ir jāpanāk arī tas, lai e, citas iesaistītās puses, tādas kā savienotās valstis, neieslīgtu protekcionismā. Lūk, e, trīs novērojumi no manas puses. Eh, kurus es pateicu sev atvēlētajā pusotrā minūtē. Paldies, un tagad uz īsu brīdi es došu atkal vārdu referentam, lai viņš varētu reaģēt uz debatēm. Paldies, priekšsēdētāji. Es patiesībā būtu gribējis labāk uzklausīt komisiju jo es pieņēmu zināšanai visu kolēģu sacīto, bet es tik tiešām vēlētos uzklausīt, ko eh, sacīs komisija. Patrika, vai jūs gribat izteikties, bet ļoti ātri un ļoti īsi? A few points, Madam Chair. Pāris eh, jautājumu priekšsēdētāji. Eh, komisijas priekšlikums ir E, iedvesmojies no parlamenta paveiktā darba, ko pie kā strādāja Langenkungs un citi, un ar lielu prieku virzu šo jautājumu tālāk, un mēs arī salīdzināsim rezultātus ar publiskām konsultācijām ar tiem, ko esam saņēmuši, kas ir mūsu tīmekļa vietnē. Mums ir bijis labi, laba sadarbība. Tālāk, jā, norāda tas, kā e, šajā gadījumā e, būtiski ir attiecināt uz visiem atvasinājumiem, ne tikai uz daļu no tiem, un mums ir jādomā uz iespējamām E, ķīlu segumiem ilgā termiņā, tas varētu padarīt mūsu sistēmu drošāku un neaizpludinātu prom likviditāti no mūsu ekonomikas. Un trešais punkts priekšsēdētā ir skaidrs vēstījums no parlamenta, ņemot vērā attīstī, notikuma attīstību savienotajās valstīs. Komisijas priekšlikums tika pieņemts paralēli Donam Frankam un tagad Eh, mēs saņemam detaļas no eh, Savienoto valstu regulējošās eh, lēmēji iestādes, un mums ir jāstrādā pie tā, lai mums būtu vismaz kaut kas ekvivalents, un mēs balstītos uz kopīgiem pamatiem, kā mūsu amerikāņu kolēģi Tālāk par interoperabilitāti. Es varu tikai piekrist, ka šeit ir izskan, tāpēc komisijas priekšlikums neatiecas uz, tam nevajadzētu attiekties uz atvesinājumiem, bet tikai uh, skaidras, uh, bet tikai naudas kapitāliem. Tālāk esma loma. Ar prieku uzklausīju daudzu viedokli parlamentā. Tā ir Eiropas problēma šī atvasinājuma, tā ir pārobežu un nacionāla pieeja nepalīdzēs nevienam. Mums ir nepieciešama kopīga eh, pārobežu eh, pieeja. Ar prieku uzklausīt to, ka Skinnerkungs atbalsta komisijas eh, pieeju un apstiprinu Skinnerkungam, ka uh, 13. pantā komisijas priekšlikuma nav kopīga atzinulismas. Un tālāk gala komentārs. Tā ir sistēma, ko ievieš Eiropas institūcijas. Mēs veidojam monopolus eh, centrālajās um, um, darījuma starpniekos. Bet mums ir jādomā par piekļūt centrālo banku likviditātei, varbūt mums ir jādomā vairāk un jādomā vairāk par sistēmiskiem riskiem, kur novēršanu mēs varētu paredzēt, vai mēs esam pārliecināti par to, ka mums ir labs pārskats eh, šiem CCP, kā mēs eh, sadarbojamies, vai mēs esam eh, veikuši izturības pārbaudas visās nozarēs. Paldies, priekšsēdētāji, un paldies, turpina priekšsēdētāji, protams, jūs eh, sapratīsiet visus punktus, kas tik pieminēti saistībā ar kapitāla prasību direktīvu, un varbūt arī tas varētu tikt eh, da, darīt zināms eh, komisija. Langenkungs, jūs esat arī gandarīts, un kā sacīja referents, ziņojuma projekts tiks, būs pieejams uz janvāra beigām, tad, kad ir uzklausīti eksperti par attiecīgiem jautājumiem, bet tagad mēs sagaidām grozījumu iesniegšanu termiņu 15. februārī. Skatīti grozījumi tiks 15. martā, balsojums komitejā 23. martā. Tādu mēs pagaidām esam plānojuši savu darba grafiku, kā uh, referents jau norāda, ka vajadzētu balsot plenārsēdē vēlākais jūlijā. Un tagad mēs pārējām pie piektā darba kārtības punkta ar lielu prieku sveicu komisāru Semetu, komisāru uh, taksācijas un muitas savienības uh, jautājumos, un mums būs Un viņš ir atbildīgs par to jomu, par kuru, pie kur strādājam arī mēs. Tāpēc es, tā kā mēs esam iekavējušies, došu vārdu komisāram un tie, kuri atstāja zāli, tomēr lūkšu tiem noturēt savus sar sarunas ārpus zāles. Un lūdzu atstāt zāli klusu komisāru jums vārds. Madam Chair, honorable members. Priekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi, no manas iepriekšējās vizītes jūsu komitejā pagājušā gada jūnijā un balstoties uz jūsu diskusijām kopš tā laika saistībā ar nodokļu jautājumiem, redzu, ka mums ir liela interese kopā darboties ceļā uz labāku uh, nodokļu sistēmu Eiropā. Sekojot 2011. gada komisijas darba programmai, vēlētos norādīt, kādas ir galvenās iniciatīvas saistībā ar nodokļiem nākamajā gadā un izklāstīt, kāda ir pašreizējā situācija. Pašreizējā ekonomiskā vide norāda, kā, savstarpēji atkarīgi, kā darbojas savstarpēji atkarīga dalībvalstu ekonomika un cik būtiski ir fiskālā politikas loma. Šajā kontekstā es esmu pārliecināts, ka Eiropai nepieciešams uh, pievērst lielāku uzmanību politikas diskusijām par nodokļiem, un man prieks, ka notiek viedokļu apmaiņa regulāri ar jūsu komiteju par šiem jautājumiem. Kā tika paziņots pirms vasaras, mēs uzsākām darbību nodokļu politikas grupā, un mums bija pagājušajā mēnesī sanāksme ar finanšu ministriju pārstāvjiem. Uh, Dalībnieki ar prieku piedalījās šajā pasākumā, un balstoties uz mūsu sākotnējām diskusijām, ir redzams, ka nākotnes darbs lielā mērā būs saistīts ar jautājumiem par patēriņa nodokļiem un vides nodokļiem, korporatīvajiem nodokļiem un cīņu pret nodokļu krāpšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Šodien vēlētos norādīt, kādas ir manas ambīcijas saistībā ar jaunajām strateģiskajām iniciatīvām nākamajam gadam. Mišela Barņē vadībā kolēģija nesen pieņēma ambiciozu darba programmu atsākt vienotā tirgus instrumentu, kas balstītu ilgtspējīgu attīstību Eiropa 2020 stratēģijas kontekstā. No mūsu analīzes ir pilnīgi skaidrs, ka laba nodokļu politika ir būtiska, uh, stiprinot un veidojot mūsu ekonomikas. Tas var arī palīdzēt mums sasniegt plašākus mērķus, kā uh, vides aizsardzība un cīņa ar klimata pārmaiņām, un tādēļ vienotā tirgus akt, aktam ir ļoti svarīgs šis nodokļu aspekts. Vēl aizvien pastāv divi šķēršļi nodokļu jomā. Vides nodokļi ir jāpadara lētāki un jāpadara, jāatvieglo uh, uzņēmumu darbība pārobežu uh, kontekstā un Eiropas Savienībā kopumā. Komisija ir izvirzījusi trīs strateģiskas iniciatīvas nodokļu jomā, kas palīdzētu labākai vienotā tirgus darbībai. Sākumā tas ir likumdošanas uh, priekšlikums par kopēju konsolidētu nodokļu bāzi līdz nākamā gada pavasarim. Izstrādājot vienotas Eiropas Savienības noteikumus, kā piemērot pārrobežu logumus, mēs um, izvairītos no šķēršļiem un lielā mērā samazinātu atbilstības izmaksas uzņēmumiem un pie, vienādot tos ar izmaksām vienā dalībvalstī. Nākamais PVN stratēģija nākamā gada pirmajai pusei. Rītdien kolēģija pieņems zaļo grāmatu par PVN un tiks uzsāktas ļoti plašas sabiedriskas debates. Var, um, PVN sistēmas modernizācija ir būtiska un to ir nepieciešams darīt. Es apzinos, ka jūsu komitejai ir tāds pats viedoklis, kā tas ir atz atzīmēts arī Kasera kunga uh, atzinumā, kas tika pieņems pagājušajā nedēļa plenāra sēdē. PVN ir kļuvis aizvien būtiskāks uh, valstu budžetiem pēdējo desmit gadu laikā, bet pašreizajā situācijā uh, Pašreizajā sistēmā uh, ir iespējas krāpšanai un izvairīties no nodokļiem. Aptuveni 12% no PVN netiek iekasēti, turklāt aizvien biežāk tiek izteikta kritika par uzņēmumu sarežģījumiem izpildīt visas prasības. Treškārt, finanšu sektors, um, sekojot padziļinātam uh, ietekmes izvērtējumam nākamā gada vidū. Uh, Šajā jomā komisija ir ļoti rūpīgi strādājusi, esam um, ieguldījuši milzīgu darbu un veicām rūpīgi šī jautājuma analīzi. Tas tika arī iekļauts mūsu dokumentā aprīlī par inovatīvu finansējumu un nodokļu jomu septembrī. Komisija definējusi savu politiku uh, paziņojumā pagājušā gada oktobrī un ar interesi sekoju uh, Poģimatas kundzes atzinumam par inovatīvu finansējumu, un noteikti tam sekos tālāks darbs saistībā ar šiem jautājumiem. PVN, finanšu sektors un uh, blakus mūsu prioritātēm gribētu vēl uzzināt, ka mums, mēs plānojam uzlabot vienotā tirgus dimensiju un risināt jautājumu par dubulto taksāciju. Komisija drīz plāno uh, risināt uh, ar nodokļiem saistītās problēmas, ar ko jāsastopas pilsoņiem. Tajā skaitā arī pārrobežu mantojuma jautājumi. Nākamajā gadā tam sekos in iniciatīvas par dubulto taksāciju, ar ko jāskaras uzņēmumiem, jo īpaši runājot par uh, procentu maksājumiem. Un nobeigumā par enerģētikas jomas nodokļiem. Šeit uh, ir vērojams liels progress. Uh, kolēģijas debatēs pagājušā gada jūnijā tika izteikts viedoklis par to, ka pašreizajā situācija nepietiekami atbalsta un nepietiekami iet uz mūsu mērķu sasniegšanu. Tagad mūsu dienesti strādā pie ietekmes izvērtējuma, jo īpaši ņemot vērā ekonomikas un finanšu krīzi. Mans mērķis ir uh, prezentēt priekšlikumu pārējiem komisāriem nākamā gada sākumā. Vēlos jums izklāstīt, kāds ir progress saskaņā ar uzsāktajiem procesiem, par ko notikušas sarunas padomē un arī uh, uzvedības kodeksu nodokļu jautājumos. Runāt par PVN. 2010. gada oktobrī tika pieņemta padomes regula par administratīvās sadarbības stiprināšanu, un tas dalībvalstīm palīdzēs cīnīties pret uh, krāpšanu PVN maksāšanā. Un komisija tagad strādā uh, un gatavojas nākamā gada sākumā paredzētajai uh, jauno pasākumu īstenošanai, jo īpaši runāt par eirofisku un automatizēto pieeju konkrētiem datiem. Kas attiec uz priekšlikumu par PVN uh, finanšu nu, pakalpojumiem un apdrošināšanai, šeit pateicoties Beļģijas prezidentūrai tika uh, panākta vienošanās par politikas virzieniem un būs iespējams panākt progresu. Padomē labās pāraudzības dokuments, diemžēl, ir iestrēdzis nedaudz ilgāk, kā bija domājis, bet progress ir vērojams. Jāsaka, ka katrs no paketes elementiem būtu jāvērtē atsevišķi, un Beļģijas prezidentūra ir nolēmusi panākt progresu saistībā ar direktīvu par administratīvo sadarbību. Jautājumi, kas vēl aizvien nav atrisināti šajā failā, ir ļoti maz, un šķiet, ka decembra ECOFIN izdosies panākt politisku vienošanos par šo paketi. Paralēli tam es cieši sadarbojos ar turp nākamo Ungārijas prezidentūru, um, saprotot, kā turpināt ar uzkrājumu direktīvu un pretkrāpšanas nolīgumu ar trešajām valstīm. Treškārt, jūs jau zināsiet, ka esmu pārliecināts, ka mums nepieciešams uzturēt savu, uh, savu progresu pret kaitīgu uh, nodokļu konkurētspēju gan Eiropas Savienībā, gan arī trešajās valstīs. Esam uzsākuši diskusijas ar Šveici un Lihtenšteinu par to, kā attiecināt šos noteikumus uz šīm divām trešajām, bet ļoti tuvajām mums valstīm. Un plānojam arī runāt par um, uz, šī uzvedības kodeksa nākotne nākamajā nodokļu politikas darba grupas ietvaros. Dargie deputāti, nobeigumā vēlētos īsi izteikties par uh, ieņēmumu kvalitāti uh, krīzes situācijā un par runāt par stratēģiju. Ņemot vērā pašreizējo sarežģīto situāciju, dalību valstīm ir jāizstrādā ambiciozas fiskālās konsolidācijas programmas. Uh, Protams, katrai no dalībvalstīm nāksies pieņemt lēmumu par savu pieeju šajā jautājumā, bet esmu pārliecināts, ka 27 um, vienbalsīgas pieejas nav tas labākais risinājums. Balstoties uz manām diskusijām nodokļu politikas grupā, var secināt, ka dalībvalstis vēlas aktīvi diskutēt, kā būtu ja, labāk jānotiek diskusijām par nodokļu politiku, kas labāk uzlabotu uh, uh, nacionālās stratēģijas ar fiskālo konsolidāciju palīdzību. Paturot to prātā, mēs strādājam pie valstu nodokļu schēmu un reformu uh, apskata un plānojam kopā ar dalību valstīm skatīt, kā vislabāk izstrādāt nākotnes politikas iniciatīvas. Lielas paldies par jūsu uzmanību un ar prieku uzklausīšu jautājumus un ceru, ka būs mums auglīgi no viedokļa apmaiņa. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Protams, ka Uh, uzaicināšu jūs noteikti arī uz uzklausīšanu 10. Janvarī, janvārī par inovatīvu finansējumu, bet jūs jau apstiprinājāt, ka cerat, ka varēsiet ierasties pie mums. Nu, protams, jebkurā gadījumā mūsu, mūsu dienesti atbildīgie ir nonākuši pie šāda secinājuma. Tagad plānoju uzklausīt jautājumus. Viens jautājums, viena atbilda, tādēļ uh, jautājums lūdzu formulēt īsi, Izsakieties īsi, necietīšu, ja jautājums sastāvēs no vairākām daļām, ja vienkārši mums laika tam nepietiek. Tādēļ lūdzu paturiet to prātā, lai komisāram būtu arī laiks atbildēt. Šobrīd saraksts ir šāds. Ja ir vēl kāds, kas gribētu izteikties, lūdzu dariet mums to zinām. Šķiet, ka ne. Labi, tā tad tādā pašā secībā arī dod jums vārdu. Alī, lūdzu. Paldies, komisāri. Mans jautājums būs ļoti konkrēts, lai ietaupītu laiku. Gribēju jums jautāt konkrēti par trešo prioritātes iniciatīvu saistībā ar nodokļiem finanšu uh, sektorā. Gribēju jautāt, kādēļ izlaidāt Eiropas Savienības līmeni šajā kontekstā. Tātad uh, Mēs, jūs runājat par pierādījumiem, kā varētu darboties, um, kad varētu darboties, un Sasveks universitāte izstrādāja uh, atzinumu, ka uh, šāds nodoklis būtu izdarāms arī Eiropas Savienībā un tam būtu 20 miljārdu eiro ieņēmumi. Tādēļ gribēju jautāt, kādēļ jūs noraidāt finanšu transakciju nodokli Eiropas Savienības līmenī? Jo pastāv viedoklis, ka tāds ir, un kādēļ tātad jūs noraidat šādu iespēju pirms izpētes, uh, pirms izvērtējumu, ietekmes izvērtējumu izstrādes, jo vispirms parasti tiek veikts izvērtējums un tad tiek aplūkot šī iespēja. Vai jūs tā tad mums varat šodien um, tomēr teikt, ka jūs tomēr pārdomāsiet finanšu transakcijas nodokļu Eiropas Savienības līmenī, veiksiet izvērtējumu, pat ja beigu beigās mums būtu ļoti šaura opcija, bet nu šobrīd paziņojumā jūs sakat, ka Eiropas Savienības līmenī šādai iespēja vispār nav nekādas. Uh, pamata un iespējamības. Paldies par jautājumu, saka komisārs. Sākumā vēlētos teikt, ka pirms paziņojuma izstrādes mēs, protams, veicām ļoti rūpīgu detalizētu analīzi, un tas tika atspoguļots divos no mūsu dokumentiem saistībā ar inovatīvu finansējumu aprīlī un arī uh, finanšu sektora taksācija uh, uh, dokuments, kas tika izstrādāts septembrī. Un veicot šo analīzi, mums neizdevās rast nekādu veidu, iespēju, kas mums ļautu pieņemt lēmumu, ka finanšu pārskaitījuma vai transakciju nodoklis Eiropas Savienības līmenī nekaitētu mūsu finanšu sektoru konkurētspējai. Neizdevās gūt pierādījums tam, ka uh, tas uz, uzlabos situāciju saistībā ar transakcijām arī ārpus Eiropas Savienības, un tādēļ pašā paziņojumā tika uzsvērts tas, ka, protams, mēs turpināsim stiprināt uh, finanšu transakciju nodokli globālā līmenī, un komisija ir uh, tātad strādā pie šī jautājuma, bet tajā pašā laikā mēs turpināsim darb, strādāt pie finanšu darījumu nodokļa koncepta Eiropas Savienības līmenī. Un jā, esam, protams, uh, gatavi izstrādāt ļoti padziļinātu ietekmes izvērtējumu transakciju nodoklim Eiropas Savienībā. Domāju, ka jūs jau arī zināsiet, ka ietekmes izvērtējuma veikšanai nepieciešams arī analizēt dažādas alternatīvas. Tātad tās nav tikai tās alternatīvas, kas ir paziņojumā, bet ir arī nu, jāvērtē citas alternatīvas, kuras būtu iespējams izmantot. Un, protams, ka visas alternatīvas, tajā skaitā arī finanšu pārskaitījumu nodoklis Eiropas Savienības līmenī, arī tas būs iekļauts ietekmes izvērtējumā. Tas ir pavisam skaidrs. Paldies! Josei lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ir izglābšanas kontekstā. Tika apspriests, un ļoti plaši parlamentā apspriests uh, eh, problēma par nodoklu uzņēmumiem. Esmu pārliecināts, ka eh, komisārs uh, ir domājis par nodokļu bāzes konsolidāciju, bet mans jautājums ir sekojošais. Labas prakses kodeksē ietvaros, lai izvairītos no fiskāla rakstura konkurences grozījumiem, tāds uh, e, 12,5% būtu liels sagrozījums e, vai kropļojums konkurencē. Well, I think, uh, I... Paldies! Vispirms man mm, mm, man ir jāuzsver, ka patreizējais rīcības kodeks nosaka ļoti skaidrs kritērijus. Tādu kopā ir pieci, un eh, tie nosaka mm, nodokļu, teiksim, šo praksi, un tur tiek norādīts, ka nodokļu likme pati par sevi netiek uzskatīta par uh, kritēriju, kas uh, noteiktu to, vai uh, nodokļu konkurence ir vai nav kropļojoša. Katrā ziņā mēs noteikti izvērtēsim patreizējo uzņēmumu nodokļu sistēmu salīdzinot to ar, teiksim, šo rīcības kodeksu un nodokļu politikas grupu noteikti to apspriedīs, jo eh, es domāju, ka pēdējos gados mēs esam vērojuši eh, izmaiņas eh, uzņēmumu nodokļu sistēmu veidošanā un plānošanā, un es domāju, ka šis jautājums noteikti ir jārisina. Uh, kad mēs redzam uh, nodokļu sistēmu milzīgās atšķirības un attiecīgi problēmas, kas rodas uh, šādas situācijas dēļ. Un tādēļ es jau ar dalību valstīm esmu runājis par iespēju uzsākt padziļinātas diskusijas par kritērijiem, kas tiktu iekļauti tā saucamajā nodokļu rīcības kodeksā. Un mēs noteikti šo, par šo jautājumu runāsim arī uh, nākamajā nodokļu politikas grupā. Bet kas attiecās uz e, nodokļu likmēm kā tādām, es jau vairāk kārtīgi esmu norādījis, ka es nedomāju, ka mums vajadzētu harmonizēt uzņēmumu nodokļu likmes Eiropas Savienības līmenī. Jo šī, teiksim, konkurence patiesībā ir veselīga, jo tā neļauj dalību valstīm vienkārši atrisināt savas problēmas uz uzņēmumu nodokļu palielināšanas rēķina. Un es no savas puses arī atbalstu uzņēmumu nodokļa bāzes harmonizāciju, bet patreiz mēs eh, noslēdzam darbu pie E, jautājuma par e, centrālajiem darījumu starpniekiem un domājam, tūlīt pat varēsim nākt klajā arī ar priekšlikumu par šo jautājumu parlamentā, bet kas attiecās uz nodokļu likmēm, tad es domāju, dalība valstis ir tās, kurām ir jāizvērtē konkrētās situācijas, savas nodokļu sistēmas un jāņem vērā atbilstošā makroekonomiskā vide. Un tad jālemj par to, kādu nodokļu līmeni va, tās vēlas noteikt eh, savā eh, teritorijā, ņemot vērā makroekonomiskos apstākļus. Paldies! Tālāk. Nākamais jautājums. Paldies. Priekšsēdētāji, paldies komisāri, ka esat kopā ar mums. Es eh, gribētu turpināt Arlēnas Makārtīs uzdoto jautājumu. Septembra paziņojumā par eh, finanšu sektoru fiskalitāte Eiropas komisija mums piedāvā divas alternatīvas nodokli finanšu transakcijām un nodokli finanšu aktivitātēm. Un komisija secina, ka pirmā formula varētu tikt piemērot starptautiskā mērogā un otrā Eiropas līmenī. Es gribētu uzdot sekojošu jautājumu. Nesot sveicamības izpētēji un ieteikums izpētēji, kādā veidā jūs nonācāt pie šiem secinājumiem? Kā jūs varat eh, to secināt, neveicot šo formulu veicamības izpētes pasākums? Vēl jau vairāk tāpēc, ka komisija pat atzīst, kā runājot par finanšu transakcijas nodokli, ir svarīga regulatīva loma ar ieņēmumiem, kas ir daudz koncentrētāki nekā tad, kad ir runa par finanšu aktivitāti. Un neraugoties uz to, komisija Eiropas līmenī piedāvā nodokli finanšu aktivitātēm un nevis transakcijām. Un es gribētu zināt, kā ir iespējams tas, ka jūs uh, Eh, dodat lielāku priekšroku vienai formulai un nevis otrai, bez ietekmes eh, izpētes. Un eh, arī tikko jūs runājāt par finanšu sektora konkurētspējas risku. Un uh, to, kā tas varētu atsaukties uz finanšu, pēc finanšu transakcijas nodokļu pieņemšanas Eiropā. Tāpat arī jūs runājat par iespēju uh, zaudēt eh, daļu peļņas, kas būtu saistāma ar šo eh, finanšu transakciju nodokli. Taču kā jūs paredzat eh, šādu risku, ka tāds varētu būt finanšu transakcijām, un kāpēc jūs domājat, ka tāds nepastāvētu izvēloties finanš, nodokli finanšu aktivitātēm? Paldies par šo jautājumu. Man ir jāsaka, ka jūs jau zinat, un mēs par to runājām mūsu tikšanās laikā, ka šī gada laikā mēs esam sagatavojuši visai detalizētu analīzi par nodokļiem finanšu sektorā, un Es domāju, ka jūs arī noteikti zinat par Startautiskā valūtas fonda sagatavoto ļoti detalizēto analīzi attiecībā uz eh, nodokļiem finanšu sektorā, kurā tika secināts, ka nodoklis par finanšu darījumiem uh, drīzāk dos negatīvu ietekmi nekā pozitīvu. Un viņi ierosina raudzīties uz šo nodokli kā tikai kā vienu no iespējamām alternatīvām. Un patiesībā visa šī analīze ļāva mums iezīmēt politisko orientāciju, un oktobrī mēs nācām klajā ar paziņojumu politiskās orientācijas. Mēs norādījām, ka finanšu darījumu nodoklis varētu būt laba doma globālajā līmenī, ņemot vērā uh, Um, tās finansēšanas uh, vajadzības, kādas tiek vērotas starptautiskajā līmenī, bet šajā brīdī, šajā situācijā mums, mūsu rīcībā nav neapgāžam pierādījumu par to, ka finanšu darījumu nodokļu noteikšana Eiropas līmenī varētu dot uh, samērīgu pozitīvu ieguldīju, eh, devumu. Jo ņemot vērā to, ka lielākā eh, daļa darījumu ir, pat šie, šie darījumi ir datorizēti, tad pastāv risks, ka finanšu darījumi tiks sekundžu laikā pārnesti uz citām uh, teritorijām, kur šās nodoklis netiek piemērots, un es domāju, ka ļoti skaidri izrietēja arī tas, ka mēs eh, izpētīsim arī citas alternatīvas, sākot ar eh, finanšu darbības nodokli, ar finanšu darījumu nodokli, gan globālā līmenī, gan Eiropas Savienības līmenī, un mēs izmantosim dažādas iespējamos eh, scenārijus, izvērtējot nodokļu bāzes paplašināšanas iespējas, jo ir skaidrs, ka realokācijas risks lielā mērā ir atkarīgs no tā, cik plaši būs nodokļu bāze. Jo mazāk ir nodokļu bāze, jo nevienlīdzīgāk situācija tiek radīta starp dažādiem finanšu instrumentiem. Tā kā visas šīs lietas tiks analizētas eh, veicot ietekmes izvērtējumu, un es domāju, ka pēc tam mēs noteikti nāksim klajā ar ļoti konkrētiem priekšlikumiem. Ja mēs paraugāmies uz nodokļu sistēmu kā tādu, tad, eh, protams, eh, vājais punkts ir finanšu sektora nodokļi, jo uh, finanšu sektoram uh, pārsvarā netiek piemērots PVN, un mēs, uh, teiksim, uh, varētu izmantot uh, finanšu darījumu nodokli kā instrumentu, kā risināt šo problēmu, kas attiecās uz uh, šo biznesu vai uh, uzņēmumu relokāciju vai pārvietošanu uz uh, citām valstīm, tad, protams, to izdarīt ir daudz grūtāk nekā, piemēram, realocēt finanšu darījumu vietas. Un tādēļ mums ir jāraukās, lai šāda nodokļa ieviešana neradītu risku reāli samazināt ieņēmumus. Un es gribētu vēlreiz atgādināt, ka mēs sagatavojām politiskās orientācijas dokumentu par bāzi ņemot patreiz pēdējo analīzi. Paldies! Udo lūdzu. Herr Kommissar, ich muss Ihnen äh, sehr undiplomatisch sagen. Komisār, varbūt es äh, būšu nediplomātisks un teikšu tā, ka š, man liekas, ka mēs lasām dažādu presi un dažādas avīzes, tīpaši par e, ekonomiku, ja runājam, jo mēs šeit runājam par milzīgām naudas summām, ko cilvēki maksā, lai e, stabilizētu sliktas bankas. Te iet runa par 30-40% no IKP. Mēs runājam par krīzes mehānismiem. Eiropā mums būs jāstrādā ar skaitli apmēram 10 miljārdi, desmitiem miljārdu uh, eiro, lai stabilizētu valstis, bet reāli stabilizētu to bankas. Un es domāju, ka komisija nav bijusi pietiekami aktīva. meklējot reālus ieņēmumus mūsu sabiedrībai, it īpaši tajās nozarēs, kur pēļņa tiek gūta spekulējot ar dažādiem finanšu instrumentiem. Un es domāju, ka mums ir jāraugās, kā stabilizēt situāciju. Parlaments ir aicinājis ieviest nodokli finanšu darījumiem Eiropā. Jūs sakat, ka jūs ejat uz to, bet vai jums nešķiet, ka ierindas cilvēki redz to, ka jūs nespējat paņemt naudu tur, kur notiek spekulatīvi darījumi? Kāds ir segums jūsu solījumiem, kad jūs eh, solat ieviest šo nodokli? Un vai jūs eh, šeit runājat par jaunu pētījumu veikšanu, vai arī jūs, jūsu motivācija ir balstīta uz jau iepriekš veiktu novecojušu pētījumu? Man šķiet, e, tiešām ir uh, žēl noraudzīties, ka komisija spēlē paslēpes šajā situācijā, jo komisija ir nepietiekami aktīva attiecībā uz finanšu sektoru nodokļu ieviešanu, un parlaments ir tiesīgs saņemt atbildes. Paldies! Well, I... Paldies par jautājumu. Es gribētu uzsvērt, ka pēdējos mēnešos mēs esam paveikuši milzīgu darbu, un man ir uh, jānoraida jūsu sūdzības par to, ka komisija neko nedara. Es tam nepiekrītu, jo mēs analizējam situāciju, mēs strādājam. Protams, ir viegli pateikt, ieviesīsim vienu vai otru nodokli, bet mums ir ļoti rūpīgi jāizvērtē, jebkura šāda lēmuma radītās konsekvences, jo, ja tie riski, kurus mēs patreiz redzam, realizēsies, un ja finanšu darījumi aizies uz citiem tirgiem, tad iecerētie ieņēmumi no šī nodokļa būs daudz mazāki. Tādēļ, kā jau es teicu, mums ir ļoti rūpīgi jāizanalizē situācija, uh, un tas, kādas būs e, šāda nodokļa ieviešanas sekas. Mums ir zināma pieredze jau, un pieredze liecina par to, ka tajās valstīs, kurās ir bijuši mēģinājumi ieviest šo nodokli, Piemēram, Zviedrija 92. gadā mēģināja to darīt, un tā rezultātā daudzi finanšu darījumi tika pārnesti uz apvienoto karalisti, piemēram, no Zviedrijas. Tāpat mums ir arī apvienotās karalistes pieredze ar šo darījumu nodevu. Tad varbūt, ka ir vērts aprunāties ar apvienotās karalists attiecīgajām institūcijām par to, kāda rezultāti ir gūti. Tā kā es gribēju uzsvērt to, ka šis jautājums ir komplicēts, sarežģīts un uh, Jums ir jāsaprot, ka mēs vēl neesam apsprieduši daudz svarīgs tehniskos aspektus, piemēram, kāda būs nodokļu bāze, eh, kāds būs ar nodokli apliekamais darījums vai nodokļa gadījums. Tā kā tie ir ļoti svarīgi jautājumi un eh, komisija ļoti nopietni pieiet šim jautājumam. Un mēs gribam sagatavot tiešām detalizētu, padziļinātu eventuālo risinājumu analīzi. Tāpat ir jāsaprot, ka šajā jomā ir arī vēl citi priekšlikumi, un mums ir jāizvērtē ierosināto pasākumu kumulatīvais efekts. Jūs zinat, ka, piemēram, Bāzel 3 nosaka zināmas prasības attiecībā uz finanšu sektoru dalībniekiem. Un mēs esam arī sagatavojuši politiskās orientācijas dokumentu attiecībā uz banku nodavām ko dalībvalsts eh, piekrita izmantot eh, turpmāk eh, īpašo fondu izveid, izveidas gadījumā. Tā kā jūs redzat, mums ir vesela plejāda dažādu instrumentu, kas tiek apspriesti, un, kā es teicu, mums ir ļoti uh, rūpīgi jāizanalizē visu šo instrumentu kumulatīvais efekts, jo tas ir mūsu pašu interesēs, lai finanšu sektors Eiropas Savienībā saglabātu savu konkurētspēju globālajā arēnā, lai tajā pat laikā tas spētu finansēt mūsu uzņēmumus un lai finanšu sektors dotu savu ieguldījumu ekonomikas izaugsmē, kas patiešām ir vajadzīga. Paldies, Viki Ford, lūdzu. Paldies, mans jautājums ir par CCCTB. Un es pilnībā atbalstu jebkurus pasākumus, kas ļautu novērst izvairīšanos no nodokļiem un es arī atbalstu visus pasākumus, kas varētu veicināt pārobežu tirdzniecību. Bet es nezinu, vai šī konsolidētā korporatīvā nodokļu bāze ļaus mums sasniegt šo mērķi. Un uh, Eh, man bija tiešām liels prieks eh, redzēt tik daudzas interesētās personas, kad eh, tika pirms pāris nedēļām organizēts seminārs par šiem jautājumiem. Tur piedalījās arī ļoti daudz mūsu asistentu, kuri tiešām grib izzināt visas detaļas. Bet palika neatbildēti vairāki sarežģīti jautājumi, piemēram, uzņēmumi, kas eh, darbojās dažādās valstīs, un palika neatbildēts jautājums eh, par darījumu aplikšanu ar nodokļiem, ka šie darījumi ir starp vienu uzņēmumu dažādām filiālēm. Un mēs esam gatavi atteikties no šīs cīņas par uh, Uh, pārskaitījumu aplikšanu ar nodevu, uh, lai ieviestu šo konsolidēto nodokļu bāzi. Un līdz ar to mēs uh, piemērosim nodokļu dažādiem uh, aspektiem, un šie nodokļi tiks noteikti pēc aktīviem, pēc darbinieku skaita un tā tālāk. Es domāju, mēs varam sagaidīt atkal vēl viens politiskās debatas. Un mēs zinām, ka lielās lielie korporatīvie uzņēmumi noteikti izmainīs savu struktūras, pārvietos eh, cilvēkus, eh, izmainītu sistēmu, lai minimizētu attiecīgi eh, viņiem piemērojamo nodokli. Tālāk jautājums par šo izvēles iespēju. Komisija teica, ka uzņēmumi varēs izvēlēties vai piedalīties šajā kopīgajā korporatīvajā nodokļu bāzē vai nē. Es domāju, ka neviens nekad mūžā nav izvēlējies pievienoties sistēmai, kas nozīmē, ka viņiem jāmaksā lielāks nodoklis nodoklis. Tas ir pilnīgi neiespējami. Šāda brīvprātīgā sistēma nozīmē to, ka dalībvalstīm ir jābūt gatavām uzturēt divas dažādas sistēmas. Tas noteikti palielinās birokrātisko slogu valstī, tā kā es vispār apšaubu šo izvēles iespēju, un ja tas tā nav, tad vismaz to vajag pateikt uzņēmumiem. Tālāk jautājums par birokrātiskā sloga samazināšanu. Mums ir nepieciešama ekonomikas izaugsme, tas nozīmē birokrātijas samazināšanu. Ja uzņēmums pievienojas eh, kopīgai korporatīvai nodokļu bāzei, tad tām būs jāiesniedz finanšu pārskati nacionālajā līmenī, dalībvalstīs. Es saprotu, ka lielās grāmatvedības firmas ir veikušas izpēti un tās norādīja uz to, ka šī birokrātija palielinās viņiem izmaksas par 13%. Jautājums jums, komisāri. Kādi vēl priekšlikumi ir sagatavoti, lai veicinātu pārobežu tirzniecību, vienkāršojot nodokļu sistēmas vēl Jo man šķiet, ka šis CCTB vai uh, vienotā uzņēmumu nodokļu bāze, tas tiešām nav tas vienkāršākais risinājums. Paldies! Jā, jūs runājat par daudziem tematiem, kuri vēl aizvien tika apspriesti komisijā. Un, kā es sacīju, mēs esam e, iet ietekmes vērtējuma sagatavošanas gala etapā, un mums vajag analizēt dažādas opcijas un tās eh, jālēm par tām, kas būs, kas būs, eh, kas būs obligāti salīdzinājumā ar, ar, ar izvēles opcijām, par to, kas ir Un ir tiesa, ka mūsu izpratnē šobrīd ir tāda, ka tikai ar kopīgu konsolidētu korporatīvo nodokļu bāzi, jeb CCTB, mēs varētu sasniegt mērķus, kas ir nozīmīgi uzņēmumiem attiecībā uz um, Eh, daudziem, eh, daudziem pasākumiem, lai izvairītos no dubultās aplikšanas ar nodokļiem, vai, vai eh, lai novērstu izvairīšanos no nodokļiem, un es domāju, gribu sacīt, ka uzņēmumi paši ir lielākie atbalstītāji šai domai. Un es rēķinos ar šo atbalstu tad, kad priekšlikums tiks iesniegts um, no kolēģijas puses. Es varu piekrist tam, ka ir sarežģīti temati šajā priekšlikumā un uh, arī ļoti nopietnas debates uh, mums būs jūsu pieminētajā, bet ņemot vērā priekšlikumu priekšrocības un uh, E, potenciālu administratīvās nastas samazināšanai. Priekšteikums e, tomēr ir tā vērts, bet runājot par citām alternatīvām un citiem tematiem, ļoti liela mana, daļa mana portfeļa aktivitāšu ir saistītas ar šķēršļu samazināšanu, uh, E, vispārīgā tirgu. Un es lielā mērā ceru, ka uh, diskusijās par PVN nākotni mēs varēsim krietni vien samazināt administratīvo nastu šajā jomā. Tāpat arī uh, PVN daļa ir ļoti nozīmīga daļa administratīvajā nastā, ņemot vērā pēdējo gadu attīstību, ir tīpaši IT attīstībā, es domāju, ka mēs esam spējīgi izveidot daudz modernāku PVN sistēmu, kas varētu risināt administratīvās nāstas eh, problēmu uzņēmumiem. Tas pats attiec arī uz dubultu aplikšanu ar nodokļiem, kur esmu iecerējis nāk klajā ar paziņojumu nākamā gada sākumā un e, attiecīgi piedāvāt pavisam konkrētus eh, priekšlikumus, kas arī ir paredzēti, lai varētu atvieglot uzņēmēju e, dzīvi. Es nedomāju, ka CZTB būtu vienīgais instruments, lai samazinātu administratīvās nāstas uzņēmumiem. Tik tiešām šādi instrumenti ir ļoti daudz. Thank you, Jean-Paul. Paldies, Žanpaul. Eh, Komisāra kungs. Eh, eh, es izjūtu ļoti lielas simpātijas no jūsu puses e, attiecībā uz jums, un es gribētu sirsnīgi teikt, ka, ka jūs atbalstu un e, šī simpātijas e, grieķu uh, E, etimoloģijas izpratnē, tas nozīmē ciest līdzi un nevis tā, kā to saprot e, citos gadījumos. Es nešaubos par jūsu labo gribu virzīties pa šo ceļu, un jums ir visarežģītākais portfels, jo jūs nepārtraukt saskarties ar dalībvalstu pretestību vai dažādām spiedienu izdarošām grupām, kas uh, Eh, kas eh, izplata visabsurdākos eh, viedokļus par iecerētiem pasākumiem. Es tagad negribētu atkārt. Es gribētu atkārtot Bargaļos doto jautājumu, kāda būs šī konsolidētā bāze. Uh, Esmu parlamentā kopš 2004. gada un kopš 2004. gada par to tiek runāts. 2006. gadā jūs priekšlīdz teica, ka tas tehniski nav iespējams. Um, un šodien pēcpusdienā mēs uzklausīsim ASV pārstāvju, jo ja mēs nevarēsim izveidot konsolidēto bāzi, es nesaku likmi, bet bāzi, tad mēs tik tiešām zaudējam laiku. Un mans jautājums, kad uh, mums būs Tas jums nav jāatbild tūlīt, un mans draudzīgs padoms - balstieties uz parlamentu, lai virzītu lietas fiskalitātes ziņā. Mums nav iniciatīvas pilnvaru, tā ir tiesa, bet ar sacīto jūs redzat, ka lielākā daļa domā par šo fiskalitātes jautājumu, jo mūsu pilsoņi, ko viņi no mums prasa, viņi uzdod jautājumu, kas tad notiek ar fiskālo Eiropu. Un šis jautājums ir jārisina visās sanāksmēs, kur mēs varam piedalīties, un mēs rēķināmies ar jums, un es atkal paužu jums visas savas simpātijas. Paldies par šo pamudino, šo, par šiem pamudinošiem vārdiem. Es tik tiešām uzskatu parlamentu kā sabiedroto savā darba kārtībā. Un ir ļoti grūti panākt eh, lēmumus, nodrošināt lēmumu pieņemšanu padomi tīpaši tad, ja jautājums ir jāpieņem vienbalsīgi un arī parlaments eh, var eh, sniegt savu devumu. Es ar priekšsēdētāju pirms kāda brīža apspried jautājumu par to, kā ir ļoti nozīmīgi tas, lai parlamenta deputāti un komitejas locekļi būtu proaktīvi savās mītnes valstīs runājot par nodokļu aplikšanas jautājumiem un ir svarīgi tas, lai nacionālie parlamenti arī apzinātos eh, šos viedokļus un izdarītu spiedienus uz nacionālajām valdībām, ka tās lemj par tādu vai citu priekšlikumu. Un mūsu sadarbība šeit ar parlamentu un ciešā sadarbībā ar nacionāliem parlamentiem ir nozīmīgi, un tad mēs tik tiešām varēsim panākt eh, progresu nodokļu jomā. Paldies, un tagad pērvanšas kārtā. Paldies, komisāri, par nodokļu aplikšanu finanšu transakcijām viens uh, Um, viedoklis. Šeit nav priekšlikums, kas eh, jāpievieno citiem, bet tas ir struktūrējošs priekšlikums, un tas attiecas ne tikai uz bankām, bet uz visu apriti. Un finanšu kapacitātes ziņā sniedz vislielākās perspektīvas, tāpēc neizturoties pret to kā pret vienkārši vienu priekšlikumu tūkstošu citu vidumu. Un gribētu uzrunāt jūs divu tēmatu sakarā. Pirmo mēs redzam īrijā. Fiskalitātes jautājums ir ar izšķirīgu jomu izaugsmes eh, veidos, ko piemēro dalībvalstis. Bet Eirozonā šodien eh, cieši no tā, ko mēs kautrīgi saucam par lielu makroekonomisku līdzsvaru trūkumu. Vai jūs nedomājat, ka ekonomiskās pārvaldības paketi Eh, ko mēs skatām šajā skorbordā, ko mēs gatavojamies ieviest, ir nepieciešams ieviest fiskalitātes jautājumus, jo mēs redzam, ka īrijas modelī eh, multinacionālo eh, uzņēmumiem nav nekādas kapacitātes apūdeņot ekonomiku dziļumā. Un vai jūs nedomājat, ka vajadzētu ieviest fiskalitātes kritērijas vai radītājs šajā skorbordā. Ja mēs e, gribam nopietni izturēties pret līdzsvaru trūkumu makroekonomikā. Tas bija pirmais jautājums. Un otrais jautājums. Šis parlaments ļoti daudz ir mobilizējies par direktīvu ietaupījumu fiskalitātes ziņā. Un tā varētu būt Eiropas Savienības pozīcija konkrēti e, automātiski informācijas apmaiņa ar partneriem un vēl pat pirms krīzes cīnoties pret nodokļu, cīņa pret nodokļu paradīzēm bija būtisks jautājums, krīze tikai sāsināja esošo situāciju un jūs tāpat kā jūs kolēģijas e, priekšsēdētājs vienmēr ir uzstājis to, cik būtiski ir cīnīties pret nodokļu e, paradīzēm un Eiropas Savienības eh, eh, pozīcija varētu būt eh, datu automātiska apmaiņa, bet daudz dalībvalsts uz divpusēju pamata un uz mehānismu, kas balstās uz informēšanu, ir, ir panāktā atkāpšanās jebkādām spēku pozīcijām sarunās ar Šveici un uh, zaudēt iespēju atgūt tri, vismaz 30 e, eh, miljārdu eiro, un jūs sacījāt, ka tas ir veids, kā cīnīties gan pret nodokļu paradīzēm, gan lai Eh, gan lai cīnītu, eh, apstiprinātu savu solidaritāti, gan arī nozīmīgi mūsu eh, stingrā staupības plāna ietvaros. Uh, yeah, for the beginning. Iesākumā par finanšu sektoru taksāciju ir ties, ka finanšu Nozara komisijas darba programmā ir viena no prioritārām strateģiskām iniciatīvām, pie kurām mēs strādājam. Un esmu apņēmies pabeigt šo darbu un novest to līdz pienācīgam rezultātam. Tālāk runājot par ekonomisko pārvaldību un taksācijas jautājumiem. Es varu piekrist jums, par, ka Pagātnē lielākā daļa no mūsu uzmanības gan skatot pārliecīgas deficīta procedūras dalību valstīs, bija saistīts ar e, spiedienu uz izdevumu pusi, un mēs nepievērsām pietiekami daudz uzmanības ieņēmumu pusei, izvērtējot situācijas dalību valstīs, un tāpēc šobrīd eh, kopīgi ar Oli Rēnu mēs strādājam pie ieņēmumu kvalitātes koncepcijas, kas būtu daļa no mūsu eh, vērtēšanas rīkiem ieņēmumu sadaļā, ņemot vērā eh, makroekonomisku situāciju un paredzējums nākotnēji makroekonomikas situācijā dalībvalstīs. Es domāju, ka šis temats ir jāskata un mums ir jāizstrādā piemēroti rīki tā veikšanai. Tas ir nozīmīgs darbs, kas veicams kopā ar Olī Rēnu. Tālāk par nodokļu paradīzēm runājot un kā šo jautājumu risināt. Mēs, kā Eiropas Savienība, veidojam automātisku informācijas apmaiņu kā instrumentu, kurš dod iespēju skaidru un tiešā veidā risināt šo jautājumu, taču mums ir arī OECD standarti, kuri pieprasa informācijas sniegšanu pēc pieprasījuma, un mēs zinām, ka daudzas valstis pasaulē ievieš ECO e e standartu. ESO standartu. Es, piemēram, nesen apmeklēju Hongkongu un Makao, kur ir pieņemti likumi par informācijas apmaiņu pēc pieprasījuma. Tas ir noticis šogad. Bet mēs turpinām. Teksts no zāles, bez mikrofona. Jā, bet Tas ir temats, pie kura es atgriezīšos. Startautiskos ietvaros, ko mēs izmantojam. Aprīlī tika pieņemts paziņojums un mēs runājot par savām politikām, mēs iestrādājam taksācijas klauzulas un arī nolīgumos ar trešām valstīm mēs uh, Ehm, arī apspriežam labas eh, pārvaldības eh, principus ar šiem partneriem un ar vairākām valstīm jau mēs esam par to runājuši, bet eh, par Šveici runājot. Ir tiesa, ka Vācija un apvienotā karaliste ir saruna procesā, divpusēji saruna procesā un pašreizējā struktūra, kāda ir mūsu rīcība, neaizliedz tām veikt šādas sarunas ar nosacījumu, ka tās nepārkāpja mūsu esošos noteikumus. Un es ceru, ka gan Vācija, gan apvienotā karaliste varētu būt arī mūsu principu virzītāji mūsu sarežģītajās sarunās ar Šveici šajās ziņām. Jānorāda tas, ka šīs sarunas nav nebūtu tik vienkāršas, kā mēs dažkārt dzirdam no dažādiem avotiem, un jāredz, kāds tad būs šo sarunu rezultāts. Svens nākošais runātājs. Komisāri, paldies par to, ka esat kopā ar mums un piedalāties šajā, eh, šajās nevisai vieglajās diskusijās. Un es atbalstu Žanpolu viedokli, ka jūs esat ļoti eh, sarežģītā situācijā un institucionālā struktūrā, kas ir sarežģīta, bet uh, Manuprāt, situācija ir mainīsies, un esmu pārliecināts, vai jūs esat pilnībā iestrādājušies izmaiņas savā stratēģijās un e, domājat pār to priekšlikumu, e, un tajos priekšlikumos, ar kuriem nākat klājā. E, vairāki vairāki priekšlikumi būtu pat neiespējami pirms dažiem mēnešiem. Es to eh, zinu no Vācijas. Tas pats attiec uz finanšu eh, pakalpojumu, ko piedāvāja Barņē, kas būtu neiespējami pirms eh, diviem, trim gadiem. Bet nodokļu aplikšanas jomā es gribētu sacīt, ka jūs vēl pieturaties tādai drumstalotai pieejai, kas neatbilst pašreizējai situācijai. Un ka dalībvalstīm ir tik liela deficīta, un mums ir. Uh, tik lieli ar nodokli vai zem nodokli aplikt ienākumu, un jūs vēl aizvien aizstāvat eh, nodokļu konkurenci un radat, ka nevēlaties minimālās nodokļu likmes pat vismobīlākajiem ienākumu avotiem. Es domāju, ka šāda veida domāšana nav piemērot situācija, ar kur mēs saskaramies šodien. Es gribētu jūs aicināt dažādās jomās nāk klajā ar spēcīgiem priekšlikumiem, kā to dara kolēģi Rēns un Barņē Un tad eh, turpinām diskusijas padomē un varat rēķināties ar parlamentu atbalstu spēcīgos priekšlikumus. Pirmo reizi šajais komitejas koordinatori parakstīja to, ka viņi atbalsta minimālo nodokļu likmi 25% eh, korporatīvo nodokļu likmi. Kaut ko, kas būtu ne, bijis neiespējams pirms īsa laika, un es gribu e, vēl piebilst pie citiem kolēģu Eh, pieminētiem eh, jautājumiem. Vienu konkrētu, kas attiecas uz ziņojumiem pa valstīm 2011. gadā eh, pasākumu sarakstā es to neatrādu ļoti žēl, tāpēc, ka parlaments to ir lūdzis vairākas reizes, un es gribētu zināt, vai jūs iestrādā, nāksiet klajā ar iniciatīvu iekļaut to savos pasākumos, un visbeidzot es gribētu aicināt un atbalstīt nu, uz pārēju no nē un piesardzības uh, pozīcijas uz darbības pozīciju. Es aicinu jūs uzņemties visas atbildības, apzinoties to, ka institucionālā situācija ir sarežģīta, bet uh, ir valstis, kurām ir nepieciešams atbalsts no partnervaldībām, viņām būs daudz grūtāk noraidīt spēcīgus priekšlikumus, tāpēc nāciet ar tiem klajā. Yes, so I, I... Jā, nu man jāizsakās arī ir pavisam īsi. Tādēļ gribētu teikt, ka saistībā ar šiem priekšlikumiem man jāatzīst, ka pēdējo dažu padomju laikā, tātad katrā no ECOFIN padomēm, mums notika diskusijas par uh, to vai citu nodokļu jautājumu un finanšu sektora taksācija. Par to divas reizes pēc kārtas tika diskutēts ECOFIN padomē gan septembrī, gan arī oktobrī. Tādēļ ticiet man šīs diskusijas nav vieglas un dalību valstis nav nemaz tik vienbalsīgā pozīcijā par šo jautājumu. Uh, situācija šeit ir ļoti dažāda, viedokļi atšķiras, un tādēļ mums ir jāiepazīstina valsts ar ļoti precīzu, skaidru uh, situācijas izvērtējumu un jāgaida, kāda ir priekšlikuma šajā jomā. Tādēļ mēs arī pie tā strādājam. Un kas attiecas uz uh, ziņojumiem par valstīm, tad arī Komisija pie šī jautājuma strādā. Un šobrīd mums notiek publi uh, publiskās konsultācijas par šo jautājumu. Un balstoties uz konsultāciju iznākuma, uh, tiks attīstīti konkrēti priekšlikumi. Tādēļ es domāju, ka mums vajadzētu ņemt vērā šeit vienu lietu. Protams, ir jau taisnība, ka uh, ziņojumi no valstīm atsevišķi palielinās caurskatāmību attiecībā uz valstu ieņēmumiem, bet mums ir arī jāņem vērā tas, ka nodokļu uzskaite ne obligāti sakrīt ar uh, uzņēmumu uzskaiti grāmatvedības jautājumiem, bet nu kopumā runājot, šie ziņojumi patiešām lielā mērā veicinās caurskatāmību un uzlabos uh, un padarīs situāciju valstī daudz skaidrāku. Paldies, saka priekšsādētāji, nolasīšu runātāju sarakstu, jo ir vēl daži runātāji pieteikušies. Philippe Lambert, then Sophie Infeld, then Roddy Kratzer, then Gay Mitchell, and that's then... Un tad arī saraksts ir beidzies. Filipa, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs. 19. gadsimtā, kad cilvēki sākotnēji runāja par tādām lietām kā veselības apdrošināšana, sociālā drošība, tad teica, nedariet to, tas noteikti nogalinās ekonomiku. Nu, beig beigās sociālā drošība mums tomēr ir 20. gadsimtā, kad tika runāts par uh, Uh, kaut ko tam līdzīgu kā pievienotās vērtības nodoklis, arī izskanēja viedoklis, nedariet to, tas nogalinās ekonomiku. Bet beigu beigās mums ir PVN, un ekonomika arī vēl aizvien ir dzīva. Tagad esam 21. gadsimtā, un daudzi cilvēki aicina ieviest finanšu pārskaitījumu nodokli. Ir ļoti daudzi, kas saka, nu, ekonomika jau varbūt tas nenogalinās, bet uh, finanšu sektoru gan, un tas uh, nokaus arī uh, ekonomiku, bet es esmu pārliecināts, ka beig beigās izdzīvos gan, gan ilgs, gan aita. Komisāri, esmu pārliecināts, ka komisija kopumā un kolēģija, ja es palūkoju šīm, palūkoju šīm divām jomām, viens ir tātad um, aktivitātes glābt finanšu sektoru, glābt bankas. Ja es lūkojos uz to, kā komisija un padome aicināja samazināt izmaksas, ieviest uh, ekonomikas, ekonomiskos pasākums, nu, tur bija tā tad uh, ātra rīcība, front-loading pieeja, bet kur bija izpēt, ietekmes izvērtējums? Nu, ne tikai ietekme uz cilvēkiem, jo varētu jau domāt, ka tas nav svarīgi, bet ietekme uz ekonomiku, vai tā tika vērtēta? Vai kāds patiesībā domāja, ka nepieciešams ir izvērtēt arī šos ātros straujos pasākumus? Un kas attiecas uz finanšu pārskaitījumu nodokli, uh, par to mums tomēr ir jādomā. Tur mums ir jāskatās kumulatīvā ietekme un ietekmes izvērtējumi. Tur nav nekādas uh, šis frontloading, nekādas steidzamības nav, te mēs varam izmantot laiku lēnām. Otra lieta, jūs teicāt, uh, jūs runājat par nodokļu konkurētspēju. Nu, tad uh, tiek teikts, ka valstis ļoti tērējas, ļoti tā izšķēdīgi dzīvo un tādēļ šeit vajadzētu tomēr domāt par konkurētspēju. Bet, ja mēs mūsdienās palūkojamies uz um, finanšu sektoru, tad šo nozari nav tā, ka te būtu viens dzinulis, kas būtu pilnībā um, ka būtu kāds cits dzinulis, kas nav alkatība vienkārši. Un arī šeit jārunā, kur tad ir tās darbības, kas būtu vajadzīgas. Tādēļ, komisāra kungs, es nerunāju par jums personīgi, bet par komisiju kopumā, runāt par šiem jautājumiem, kur ir tā steidzamība, kur ir tā ugunsliesma, kas dega citās jomās. Paldies! Jā, ja es tā pavisam īsi varu atbildēt saka komisārs, tad uh, jūs mūs patiešām lielā mērā kritizētu, ja mēs nāktu klajā ar konkrētiem priekšlikumiem un direktīvām nodokļu jautājumos, ja mēs neizstrādātu ietekmes izvērtējumu. Te mēs nerunājam par lēmumu, kas ietekmēs vienu vai citu dalību valsti. Šāda veida lēmums ietekmēs visu savienību. Un tieši tādēļ šādi ietekmes izvērtējumi ir nepieciešami. Es personīgi uzskatu, ka ir ļoti svarīgi veikt ļoti rūpīgu ietekmes izvērtējumu par šiem pasākumiem. Saistībā ar taupības pasākumiem dalību valstīs Nu, tās ir dalību valstis, kuras attīstīja, izstrādāja šo pakotni, kas tika īstenot. Un tā nav taisnība, ka viņi uh, īsteno pasākums tikai saistībā ar izdevumiem. Tā nav taisnība. Viņi īsteno ļoti daudzus pasākumus, kas ir saistīti arī ar ieņēmumiem. Ja mēs palūkojamies uz īrijas gadījumu, tad, protams, ka lielā daļa ir saistīta ar uh, um, izdevumiem, bet liela daļa pasākumu ir saistīta arī ar ieņēmumiem īrijā. Tādēļ nepārspīlēsim un neteiksim, ka visi pasākumi, ko dalībvalstis ir veikušas saistībā ar šo pakotņu īstenošanu, ir saistīti ar izdevumiem. Tā vienkārši nav taisnība. Sofija. Sofija vārds lūdzu. Jā, priekšsēdētāji, man ir pavisam ātrs īsts jautājums, kas ļaus komisāram nedaudz atgūties pirms nākamā jautājuma. Gribēju runāt par PVN. Es jums rakstveidā iesniedzu šo jautājumu, bet man atbilde ne, neapmierināja. Kādēļ, ja es um, pērku grāmatu, uh, grāmatu, printētu grāmatu, uh, tā ir lētāka, un, uh, bet e-grāmatas tās ir dārgākas, bet PVN nemainās. Tā tad uh, savā ziņā mēs dodam priekšroku tām tradicionālajiem informācijas nesējiem uz šo jauno moderno rēķinu. Manuprāt, tā ir ļoti muļķīga rīcība, un komisijai to vajadzētu risināt. Komisārs, Jā, pavisam nesen, šķiet tas bija 2009. gads, tad notika pēdējās diskusijas par samazināto PVN likmi padomē. Un padome nonāca pie vienošanās, tātad, kas vēl aizvien ir spēkā, un šo diskusiju laikā tad es biju finanšu ministra amatā, un arī tobrīd notika diskusijas par uh, samazinātajām nodokļu likmēm attiecībā uz audio, video vai interneta grāmatām. Bet šis priekšlikums nesaņēma atbalstu no dalību valstīm. Un dalībvalsts nepiekrita uh, priekšlikumam, ka būtu jāpiemēro samazinātā likme arī šiem modernajiem informācijas nesējiem. Es vēlētos, lai diskusija par samazinātajām PVN likmēm un izņēmumiem tik, notiktu plašākā mērogā un tādēļ jau rītdien arī nāksim klajā ar zaļo grāmatu par PVN nākotni, kur šī jautājuma saistībā ar samazinātajām PVN likmēm vai arī izņēmumiem uh, arī tiek skatīti. Es personīgi uzskatu, ka tā būtu laba ideja patiešām vienādot nodokļu likmes. Protams, tas ir atkarīgs no dažādo um, nodokļu nozares pārstāvju domām, vai vajadzētu tajā augstākajā līmenī vienādot vai samazinātajā līmenī, un par to ir jādiskutē, un par to arī tiks diskutēts Un tas šis jautājums tiek skatīts arī zaļajā grāmatā. Pašreizējā situācija, pašreizējā ar, nostāja padomē ir tāda, ka nav iespējams panākt vienprātību par nekādām samazinātām likmēm, tātad PVN samazinātajām likmēm, jo Tad, kad pagājušajā gadā tika pieņemts lēmums, šķiet, ka astoņas dalību valstis, un tās arī uh, iekļāva deklarāciju tekstā, ka tās ir pret uh, samazināto likmju saraksta paplašināšanu. Nu, tāda bija situācija. Bet diskusiju gaitā saistībā ar zaļo grāmatu arī, šo, arī par šo jautājumu uh, Uh, būs iespēja izteikties visām iesaistītajām pusēm. Paldies, Rodī lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, um, priekšsēdētāji komisāra kungs. Man uh, uzdodamais jautājums. Um, uh, saskan ar iepriekš uzdotajiem ņemot vērā Eiropas eh, fiskālo sistēmu tendences, ir atšķirības, kas ir samēras ievērojamas. Vai iekšējā tirgus stiprināšanas ietvaros nevarētu paredzēt mazināt atšķirības fiskālās politikas ziņā un arī E, e, to kritēriju, kas ir piemēram labai pārvaldībai ziņā. Un kā komisija domā nonākt pie šīs konverģences, e, kura būs arī veselīgs fiskāls konkurences virzienā? Well, so... Uh, nu, tātad patiesībā viens no zaļās grāmatas mērķiem saistībā ar PVN ir diskutēt par to, kādā veidā mēs varam uzlabot PVN sistēmu Eiropas Savienībā, ņemot vērā tos šķēršļus, kādu, kādus tas rada vienotā tirgus darbībai, un šeit samazinātās likmes, izņēmumi, arī dažādi samazinājumi, jautājumi, vai vajadzētu nodokļus uzlikt piegādes uh, vietai vai citādi. Nu, tātad ļoti daudz jautājumu, kas arī ir jāņem vērā, turpmāk diskutējot par PVN nākotni. Un, balstoties uz šo diskusiju rezultātiem, mēs arī uh, Uh, varēsim izstrādāt jauno PVN stratēģiju nākamajiem gadiem. Un tas, ko mē, mēs īstenojam, tie pasākumi, ko īstenojam citās jomās, arī ir saistīti ar labāku nodokļu sistēmu koordināciju. Piemēram, tiek uzsākts iniciatīvas par dubulto aplikšanu ar nodokļiem, kuras esam prezentējuši. Arī tur šis jautājums ir risināts. Arī uzkrājuma pakotne, arī tur tiek runāts par labāku šīs situācijas koordināciju kopējā tirgū. Un viss tas darbs, kas notiek Eiropas Savienībā, šajā saistībā ir lielā mērā pakļauts arī sadarbībai starp dalībvalstīm nodokļu jautājumos. Bet tajā pašā laikā mums nevajadzētu arī aizmirst suverenitātes jautājumus un subsidiaritātes jautājumus. dalībvalstīm ir jāsaglabā savām, savas tiesības noteikt un veidot nodokļu sistēmas saskaņā ar valsts attiecīgo situāciju konkrētajā brīdī. Paldies, geju vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisāri. Es nezinu, vai kolēģi apzinās, ka budžeta tātad ka šitā īrijas budžetā mēs tagad runājam par 6 miljardiem eiro un pēdējo divu gadu laikā esam veikuši pat vairāk. Tie bija 15 miljardi. Bet es nezinu, vai, vai ir izdevies saprast tās ciešanas, kas cilvēkiem ir jāpiedzīvo šajā laikā, un arī tie nodokļu pasākumi, kurus pieminēja arī komisārs. Es tikai gribētu minēt, ka šobrīd, šādā brīdī, uh, Es nezinu, vai Francijas un Vācijas kolēģiem vajadzētu pieņemt lēmumu uh, par to, kas ir labi pārējiem kolēģiem. Un tādēļ liel, paldies Dievam par līgumiem. Nu, es nezinu, vai, būt, vai ir tā jauki šobrīd izteikt tādus komentārus, ka tāda maza valsts kā pu, uh, īrija piedzīvo tik smagus laikus. Es no kolēģiem teica, ka koordinātori diskutē par as, uh, sadarbības nodokli, bet tā nav. Pagājušajā ceturtdienā EPP grupā koordinātori paziņoja, ka uh, Eiropas Tautas partijas grupā nav notikušas diskusijas par šo jautājumu. Un arī pārējās grupās nekas nenotiek. Koordinātori mūs nekur nenovedīs. Koordinatoriem šajā grupā ir viena balss, tāpat kā pārējiem. Te nevajadzētu nek neko jaukt. Uh, un tas patiešām uh, radīs lielas bažas daudzās grupās. Kopienā notiek diskusijas par šiem jautājumiem un, uh, un tiek panākta vienošanās, un tas ir vienīgais veids, kā var uh, kaut ko sasniegt, un tādēļ šeit vajadzētu atsaukties uz Monti kungu un viņa viedokli. Gribētu arī teikt, ka neatkarīgais viedoklis norāda, ka daži no kolēģiem vēlas uh, sekot konkrētiem stratēģiem attiecībā uz īriju. Un tas nozīmē, ka ja tā, šī stratēģija piepildīsies, tad um, finansējums, kas nāk no ASV investīcijas īrijā, tas aizies uz Šveici tik ļoti vienkārši. Protams, ka uh, jāatceras, ka šie jautājumi ir valstu un valdību rokās, un varbūt to var pat iekļaut līgumā, bet tikmēr ir mums jāatzīst jūsu smagais darbs, komisāri, jums patiešām nav viegls darbs, nav viena vienkārša risinājuma šīm problēmām. Mums jārunā par dažādiem nodokļiem, un mūsu valstī tiek maksā, ne, netiek maksāts korporatīvais nodoklis, tiek maksāts ieņēmuma nodoklis Nu, jāsaka, ļoti delikāta joma, kurā vajadzētu ļoti uzmanīgiem būt. Manuprāt, noti, pārāk lielā mērā tiek runāts par korporatīvo nodokli. Daudzi no tiem, kas izsakās par to, ko viņi uh, dod Eiropas Savienībai, nu, varā, varbūt viņiem vajadzētu uzmanīgāk runāt, kamēr kāds neatgādina, ko Eiropas Savienība viņiem ir devusi. Uh, bet vēlreiz gribētu teikt, ka šobrīd īrijai ir ļoti grūti laiki, un varbūt uh, patiešām šobrīd mums vajadzētu būt piesardzīgākiem. Gribētu atgriezties arī to, ko kolēģi teica par finanšu pārskaitījuma nodokli. Šī patiešām ir joma, kur jūs ar dalību valstīm varētu virzīties uz priekšu. Ir pienākuši tādi laiki, kad uh, ir vērts pārdomāt jaunas idejas. Šobrīd, kad starptautiskais finanšu tirgus ir darījis tik daudz, lai uzlabotu valstu situāciju, tad teikšu, līdz šim brīdim mūsu valsts regulēja privātais sektors, kredītreitingu aģentūras, tās augtās neatkarīgās aģentūras, kas saņēma visai lielas um, nodevas par saviem vērtējumiem, un viņi regulēja valsts sektoru līdz šim brīdim. Vismaz tagad Uh, valsts sektors tiek re regulēts no valsts puses. Vismaz tik tālu esam tikuši, bet ieteikt patiešām padomāt par finansu transakciju nodokli. Tas būtu mans ieteikums. Paldies! Prieksēdētāji, nu ja drīkst, es, protams, saprotu īrijas situāciju, un nu, par to arī tā konkrētāk runājam, tad gribētu teikt, ka vakardien, kad mums notika sagatavošanās sanāksme dialogam, uh, tika pieminēts kāds ļoti interesants jautājums. Pārvaldības kontekstā un atbildes uz krīzi kontekstā tika pieminēti ļoti daudzi nodokļi, kas nebija, kas nebija korporatīvais nodoklis. Un tika nedaudz pārprasts tas, kā um, tātad. Uh, transakciju nodoklis, kāda tam būtu nozīme īrijā, jo transakcija nekāda nebija. Un tagad šī situācija tiek tomēr uzlabota. Man šķiet, ka varbūt vajadzētu būt papildus informācijai no dalību valstu puses attiecībā uz to, ka tiek analizēts, kā uh, varētu visa nodokļu sistēma uh, reaģēt stresa situācijā, krīzes situācijā. Un to mēs varam darīt. Šķiet, ka bez izmaiņām līgumā mēs to nevaram pieprasīt, bet varbūt būtu vienkārši interesanti apkopot šo informāciju. Es atvainojos, ka nedaudz pārņēmu te to jautājumu, bet nu, man šķiet, ka tas ir līdzīgā jomā. Jā, es pilnībā piekrītu, ka lai varētu veikt izvērtējumu par ieņēmumu kvalitāti dalību valstīs. Protams, ka mums ir jāievāc attiecīgā informācija par nodokļu sistēmu konkrētajā dalību valstī. Un šī informācija par nodokļiem un nodokļu sistēmu patiesībā ir tas būtiskais aspekts, lai varētu izanalizēt ieņēmumu kvalitāti, un, protams, ka mums ir jārod veidi, kā to darīt. Ja tagad mēs ievācam visai daudz informācijas no dalību valstīm saistībā ar viņu nodokļu sistēmām, bet reizēm mums ir jāsaskaras ar problēmu, ka kaut kādas sistēmas detaļas, kas beig beigās ir ļoti svarīgas, ka šīs detaļas mēs tik labi nezinām. Un varbūt tādēļ šo aspektu vajadzētu izlabot, situāciju uzlabot un, balstoties uz šādas bāzes, strādāt pie ieņēmumu kvalitātes koncepta, kas arī nav visai sarežģīts koncepts. Un kas attiecas uz finanšu pārskaitījumu, transakciju nodokli, tad šeit man nav īpaši daudz ko teikt, papildus tam, ko jau esmu minējis sanāksmes laikā. Teikšu tikai to, ka pie tā strādājam, un es personīgi uzskatu, ka izmantojam visus mūsu rīcībā esošos instrumentus globālā līmenī. Un gatavojamies arī G20 saistībā ar šo jautājumu. Arī tas ir viens no veidiem, kā varam panākt progresu šajā jomā. Es zinu, ka Francija jau tagad ir uh, kļuvusi par G20 prezidējošo valsti, un mēs, protams, turpināsim veicināt šo ideju, tās izplatību globālā līmenī. Bet tajā pašā laikā mums ir ļoti konkrētas diskusijas, un mēs veicam analīzi ietekmes izvērtējuma viet, iet, ietveros. Protams, diskutējam arī par šiem jautājumiem ar mūsu starptautiskajiem partneriem. Ir ļoti būtiski diskutēt ne tikai par nodokļiem kopumā, bet arī par ļoti konkrētajām detaļām, konkrētiem veidiem, kā rīkoties, kā uzlabot finanšu sektoru un tādēļ es lielā mērā paļaujos arī uz ietekmes izvērtējuma, kurš šobrīd jau ir procesā. Liels paldies! Nu, vienmēr ļoti grūti saprast, kuram pulkstenim var uzticēties. Ja drīkst, varbūt vēl vienu jautājumu no Jose uzklausīsim, kurš vēlas izteikties. Paldies, komisāra jo eh, pēdējās uzstāšanās laikā ļoti bieži atkārtojās eh, jautājums par uzņēmu nodokļiem. Es nerunāšu par bāzēm, bet eh, šis ietekmējušais tips var tikt mainīts gan main, pazeminot no, nominālo tipu, gan citos veidos. Šeit nav runa par to. Vai mēs. Es, vai mēs strādāsim izolēti vai atsevišķi no otra. Mans otrais jautājums - nodoklis par finanšu aktivitātēm. Tas ir nodokli, eh, tas ir PVN, kas tiek um, aprēķināts pēc tradicionālās metodas. Vai ir atrisināt šis jautājums vai nav? Citādas ietekmēs ļoti lielā mērā klientus. yeah, so uh, concerning uh, financial activity. Jā, ņemot vērā finanšu darbību nodokli. Te mums jārunā par kaut kāda veida pievienotās vērtības nodokli, jo mūsu mērķis ir tātad taksēt finanšu struktūru ieņēmumus un peļņu. Un, protams, ka viens no jautājumiem, uz kuriem mums ir jāatbild, jāatbild ietekmes izvērtējumu procesā saistībā ar finanšu darbību nodokli ir kā veidot šo nodokli, lai būtu iespējams arī ierobežot tā ietekmi uz patērētājiem. Un uh, finanšu pakalpojumu klientiem. Tātad ir ļoti daudz šeit modalitātes, kuras mēs, protams, varam izmantot, uh, veidojot šo nodokli, bet jārunā par arī ierobežoto transponēšanu šim nodoklim, lai uh, mēs tomēr pasargātu patērētājs, un tas ir viens no mūsu mērķiem strādājot pie šī priekšlikuma. Un jā, runājot par korporatīvajiem, korporatīvajām nodokļu likmēm, tad šeit, manuprāt, ja mēs varam vienoties par priekšlikumu saistībā ar korporatīvo konsolidēto, tātad CCCTB, kopējais konsolidētais korporatīvā takš, nodokļu bāze, tad, ja mēs panāksim šeit progresu, tad mēs varēsim redzēt, kāda ir ietekme, nominālās no, uh, nodokļu likmes, kura būtu efektīvākā, un tas tiek analizēts. Un arī tas ir viens no jautājumiem, par kuru, ja izdosies panākt vienošanos, tas radīs daudz skaidrāku situāciju iekšējā tirgus apstākļos tiem uzņēmumiem, kas uh, tā tad, nu, pieņem lēmumu, kur tad īsti darboties. Nu, un tāds ir arī viens no šī, šīs nodokļu bāzes mērķiem. Priekšsēdētāji, liels paldies, komisāra kungs. Esmu pārliecināta, ka uh, tiksimies atkal. Īsti nezinu, kad būs nākamā tikšanās reize vēl, bet esmu pārliecināta, ka tāda noteikti būs. Un, protams, gaidīsim ar nepacietību dažādos komisijas paziņojumus un uh, visas tās lietas, ko minējāt. Protams, arī ceram, ka jums izdosies ņemt vērā, kā vismaz dažus no parlamenta priekšlikumiem savā darbā. Liels paldies arī par šo ļoti auglīgo diskusiju, saka komisārs. Un, kā jau es arī teicu, atbildot uz dažiem no jautājumiem, jā, taisnība, kom, parlaments vienmēr ir bijis komisijas sabiedrotais darbā nodok, pie nodokļu jautājumiem, un mēs visi arī saprotam, ka šis jautājums ir ļoti sarežģīts, bet ar nepacietību gaidu jau mūsu nākotnes sadarbību šajā jomā. Paldies!